Good afternoon, um, everybody. Uh, Labdien visiem! Tie, kas vēl nav to izdarījuši, lūdzu ieņemiet savas vietas. Gribētu eh, sveikt mūsu vidū visas paneļa runātājs. Mums eh, tādu ir diezgan daudz. Viņi piedalās mūsu sabiedriskajā uzklausīšanā par uh, preču pakotni. Jau no paša sākuma gribu pateikt skaidri, ka došu vārdu no sākuma a, a, abu priekšlikumu referentiem. Tad uzklausīsim paneļa runātājus. Kā jau teicu, paneļa runātāji mums ir daudz. Un ja uzklausīšanas beigās būs palicis vēl laiks, tad mēs varēsim uzklausīt a, dažus jautājumus no zāles bet uh, abi uh, referenti gribēja, lai mums būtu pēc iespējas vairāk runātāju, un tad uh, devām priekšroku šai iespējai. Un, ja būs palicis pāri laiks, tad uzklausīsim jautājumus no zāles. Gribētu pateikt jau no paša sākuma. Sāksim ar IMCO referentiem abos priekšlikumos, tas ir Štefaneka kungs un Dantī kungs. Štefaneka kungs nav šeit, viņš ierodās Briselē pašlaik, bet viņš noteikti padalīsies saviem noslēguma komentāriem. Tādēļ tagad došu prā, vārdu Nikolā Dantī, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par iespēju šodien izteikties. Paldies visiem par viesiem. Ļoti svarīga diena un brīdis pārdomāt šo likumdošanas pakotni, kura aptvers uh, un iekļaus vairākus uh, robus un uh, plašu klāstu visā dažādu normu šajā ļoti svarīgajā uh, jomā. 2018. gada marta RAPEX sistēma, ko izstrādājusi komisija bīstamajiem nepārtikas produktiem, tas vēl aizvien parāda uz to, ka pastāv bažas, pastāv robi un katru nedēļu tiek saņemti aptuveni 50 uh, uh, paziņojumi, vairāki tūkstoši gadā šie skaitļi pieaugti, aptver dažādas nozares un lielā mērā ietekmē mūsu visu uh, dzīves rotaļlietas, elektroniskās iekārtas, dažādas preces bērniem, automašīnas, šeit ir iekļaujams jebkas. Un ir jānodrošina, ka preces, kas ir apritē vietojā, vietējā iekšējā tirgu, ir drošas. Mums ir jāaizsargā pilsoņi, patērētāji, jānodrošina arī labvēlīgi apstākļi Eiropas uzņēmumiem un jānodrošina, lai tās tie spētu veiksmīgi darboties. Uh, Globalizācijas pasaulē, kad uh, vērtību ķēdes kļūst aizvien sarežģītāks, e-komercijas uh, jomā aizvien grūtāk ir nodrošināt to, ka produkti atbilst visām prasībām. Un tas ir tas izaicinājums, ar ko mums jācīnās. Produktu pakotnei ir jāizstrādā, ņemot vērā visas bažas, kas ir iepriekš radušās. Uh, Šis priekšlikums ir ticis bloķēts padomē, un tā rezultātā vairāk gadu garumā ir dažādi skandāli nozarē. Tos nevar atrisināt, tas grauj patērētāju uzticību, um, kropļo konkurenci un kaitē uzņēmumiem, kas savukārt ir pareizi uzvedušies tirgu. Un tādēļ šī iemesla dēļ mēs pozitīvi vērtējam kopumā produktu pakotni. Uh, un uh, priekšlikumu attiecībā uz harmoni normu harmonizēšanu Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešams nodrošināt lielāku sadarbību starp nacionālajām iestādēm, dalībvalstīm un Eiropas komisiju. Un ne tikai šajā jomā. Uh, ir jānonāk pie kontrols un izmeklēšanas mehānismu uzlabošanas, efektivitātes palielināšanas. Eiropas līmenī ir jānodrošina pietiekams finansējums monitoringa sistēmai. Un īpaši uzmanību jāpievērš arī Eiropas Savienības ār, ārējām robežām, muitas iestādēm, kam ir tiešām izšķirīga loma šajā procesā. Un tajā pašā laikā mums ir nepieciešams skaidrs regulējums, lai birokrātiskais sloks neapgrūtinātu īstenošanu un lai būtu iespējas tajā integrēt arī jaunās tehnoloģijas, atvieglot informācijas apmaiņu un tādējādi arī izvairīties no neatbilstības gadījumos. Šajā, šajā priekšlikumā jau ir ļoti daudz svarīgu elementu, kas uzlabos esošo informācijas apmaiņas sistēmu, brīdinājumu sistēmu un palielinās uh, pilnvaras uh, nacionālajām iestādēm kontrolas jomā. Uzskatu, ka tomēr ir iespējas vēl labākā veidā izveidot šo likumdošanas pakotni, lai beig beigās likumdošanas instruments būtu vērtīgs, lai tas nodrošinātu Eiropas tirgus drošību un uh, patērētāja aizsardzību. Laika mums nav daudz, priekšlikums tika izstrādāts nedaudz novēloti, bet jāsaka, esam paši saplānojuši ar kolēģi Stefaneka kungu visai tādu ambiciozu plānu. Termiņi ir ļoti īsi, bet tas ir vienīgais veids, kā mēs varam mēģināt panākt to, ka šai pakotnei punkts tiek pielikts līdz šī sasaukuma beigām. Esmu patiešām pārliecināts, ka šodienas sanāksme mums ļaus uh, labāk saprast, padziļinātāk saprast uh, jautājumus visā šajā plašākajā kontekstā saistībā ar abiem uh, likumdošanas priekšlikumiem un rēķinos ar lielisku sadarbību nākotnē ar referentiem, līdzreferentiem. Lielas paldies! Thank you very much! Paldies, Nikola! Un tagad es gribētu dot vārdu Hokiem Nuņesam Almeida, kungam no Eiropas komisijas, kas vada vienotā tirgus regulas īstenošanu, īstenošanas nodaļu. Vārds jums. Labdien! Sākumā vēlējos atzinīgi izteikties par šo ļoti veiksmīgo sadarbību starp mums un parlamentu, jo īpaši abiem referentiem mums notika provizoriskas sanāksmes. Uh, un tās parādīja, ka mums ir tiešām ļoti labas darba attiecības. Un tagad pāris vārdi, pāris ievadvārdi, eh, īsi, eh, jo mums ir jāuzklausa pārējie runātāji drīzāk. Vienotais tirgus sniedz eh, milzīgas iespējas Eiropas uzņēmumiem. Tas arī sniedz lielākas izvēles iespējas un labākas cenas patērētājiem. Bet tas nefunkcionē īsti tā, kā tam to vajadzētu darīt. Un tā tas ir gan harmonizētajā zonā, kur ir Eiropas Savienības likumdošana par produktiem, un neharmonizētajā jomā, kur būtu piemērojama savstarpējā atzīšana. Bet abā, abām sektoriem ir atšķirīgas problēmas, un tieši tādēļ esam arī piedāvājuši divus priešlikumus preču pakotnē. Uh, Šī harmonizētā zona aptver aptuveni 80% no uh, precēm vērtības ziņā. Galvenā problēma šeit būtu atbilstība. Tirgus uzraudzības iestādes uh, parasti konstatē neatbilstības uh, rādītāju 20 līdz uh, 60% gadījumos uh, inspekciju gadi laikā, dienā 20 līdz 60 produkti, 60% no produktiem Eiropā, kas ir neatbilstīgi, bet jāsaka, tad no 20 līdz 60% inspekciju gadījumā tiek konstatēts, ka tie nav atbilstīgi. Un pat ja mēs nezinām patieso neatbilstības līmeni tirgu, tas ir neiespējams uzdevums, bet ir jāatzīst, ka šis rādītājs ir pārlieku augsts. Mēs nedrīkstam izdarīt nekādas piekāpšanas attiecoties uz drošību un arī uz uh, vides mērķiem, ko esam noteikuši. Neharmonizētā zona aptver aptuveni 20% no precēm. Un nevajadzētu novērtēt par zemu šo potenciālu. Mēs joprojām runājam par 20% preču Eiropas Savienībām. Iespējamie labumi ir skaidri saprotami no tikai diviem gadījumiem preces, uz kurām attiecas harmonizētās prasības Eiropas Savienībā. Daļa Eiropas Savienības iekšējā Eiro, uh, Savienībā ir 25% no iekšējā patēriņa. Neharmonizētajā sektorā mēs runājam tikai par 35%. Tas nozīmē, ka ir par 20% mazāka uh, tirzniecība neharmonizēto preču gadījumā nekā harmonizēto gadījumā. Tas parāda, ka mums vēl ir uh, ļoti liels izaugsmas iespējas. Ir skaidrs barjeras neharmonizētajā jomā. Problēma ir tajā, ka preces, kas tiek uh, likumīgi pārdotas vienā dalību valstī, ir aizliegtas citā. Parlamenta veiktais pētījums par ne Eiropas non-Europe izmaksām tad parāda, ka, ja mēs novērstu šīs barjeras, tad varētu palielināt izniecības apjomu Eiropas Savienībā par 100 miljoniem eiro gadā. Tas ļoti labi arī ilustrē to, kāds varētu būt potenciālais ekonomiskais ieguvums. Mūsu priekšlikumu mērķis ir novērst nu pat pieminētās problēmas, Savstarpējās atzīšanas priekšlikums uzlabo dialogu starp ekonomiskajiem operatoriem un valstu iestādēm starp savstā, ar savstarpējas atzīšanas deklarācijas palīdzību. Tas palīdzēs ekonomiskajiem operatoram veicināt dialogu ar nacionālajām iestādēm. Savstarpējās atzīšanas instruments arī uh, paredz uzņēmē darbībai draudzīgu strīdu atrisināšanas problēmu, tas ar tādā Eiropas komisijas tīkla palīdzību. To papildina arī rīcības plāns, kura mērķis ir palielināt informētības līmeni par sastarpējo atzīšanu. Atbilstības un īstenošanas priekšlikums palīdzēs mums virzīties pretim modernākai tirzus uzraudzībai tādā sistēmā mēs varēsim palīdzēt uzņēmumiem, tas ļaus mums pārbaudīt uh, preces, kas ir pārdotas internetā, tāpat kā tās, kas tiek pārdotas tradicionālos veikalos, un tas ļaus arī veicināt gludāku sadarbību visā Eiropas Savienībā. Eiropas produktu atbilstības tīkls, ko mēs piedāvājam, ir ļoti svarīga priekšlikuma daļa. Tas palīdzēs uh, visām, visām idejām īstenoties praksē. Uh, veidojot vienotu preču tirgu. Esam priecīgi uzklausīt, ja kādas idejas, kas palīdzēs mums to attīstīt tālāk, un būsim priecīgi turpināt sadarboties ar deputātu Dantī un deputātu Štefaneku. Paldies! Paldies! Un tagad varam pievērsties pirmajai paneļa diskusijai. Um, tās tēma ir dalībvalstu pieredze ar uh, pašreizējo preču ietvera administrāciju. Mums ir trīs paneļa runātāji. Gribēju atgādināt katram runātājiem, ka jums ir paredzētas četras minūtes jūsu uh, komentāram. No sākuma došu vārdu Tangī Lārera kungam, kas uh, vada nodaļu, kas strādā pie standartizācijas, produktu regulējumu, metroloģijas, kas ir uh, Francijas uh, produktu regulējuma nodaļas vadītājs. Lārera kungs, vārds jums. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es eh, tātad vēlētos sākt eh, savu sakāmo ar sekojošo. Uh, Francija uzskata, ka izstrādājuma brīva pārvietošanās ir ārkārtīgi būtiskā iekšējam tirgum, tā arī manai Francijas republikai. Un mēs vēlamies, lai tam būtu atvēlēti pietiekami resursi, un tomēr, neskatoties uz visu sasniegto, ir skaidrs, ka produktu atbilstība nevienmēr ir. Uh, Eh, saistībā ar eh, Eiropas Savienības likumdošanu vēl ir daudz darāmā. Šī neatbilstība rada problēmas Eiropas Savienības iekšējām tirgum. Problēmas tādajādi, kā eh, godīgie ekonomikas spēlētāji, kuri tiešām dara visu, kas viņu spēkos, tiek savā ziņā sodīti, jo tie, kur pietiekamas uh, pūles nepieliek, it kā ir jau solīti priekšā godīgajiem. Un es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu iestāties par šiem godīgajiem ražotājiem un, protams, jāiestājas arī par iedzīvotāju veselību. Šī uh, atbilstība vai neatbilstība Francijai izraisa trīs problēmas. Vispirmām kārtām, uh, Ekonomikas spēlētājiem ir jāievēro noteikumi, otrām kārtām labāka sadarbība starp eh, dažādām uzraudzības iestādēm iekšējā tirgu un Eiropas Savienībā. Un trešais - vajadzētu intensificēt tirgus uzraudzību un īpaši pārobežu komerce prakšu zonā, jo tieši tā ir sava veida pelēkā zona. Uh, Runājot par šo trešo punktu, šķiet, ka arī Francijas iestādēm tas eh, šķiet visvairāk nesakārtotais punkts. Tātad tirgus uzraudzība tieši Eiropas Savienības eh, robežu aspektos. Un šeit varam eh, pieminēt četrus momentus. Tātad visā Eiropas Savienībā uzraugošajām iestādēm būtu jādarbojas naskāk. Otrakārt, sankcijas attiecībā pret tiem ekonomikas spēlētājiem, kur noteikumus neievēro. Vēl bez tam šīm uzraugošajām iestādēm ir jābūt pietiekamiem resursiem, lai tās varētu kā nodarbināt attiecīgas laboratorijas, gan arī citas nepieciešamās pārbaudas iestādes visās Eiropas Savienības dalību valstīs vajadzētu homogenizēt kā sankcijas, tā arī resursu pieejamību, lai e, cīnītos pret tām trešajām valstīm, kuras mēģina rast tā saucamās plaisas likumdošanā vai ieejas plaisas Eiropas Savienības iekšējā tirgu, kas nav pietiekami uzraugu, uzraudzīts. Mēs, e, protams, ar nožēlu Uh, uz, raugāmies uz šo pakotni, ka uh, runa iet tikai un vienīgi par tādiem ražojumiem, kas tiek harmonizēti, bet uh, es domāju, ka šajā priekšlikumā ir arī ļoti daudzas labas lietas, proti vajadzētu ierakstīt arī spēcīgākas pilnvaras uzraugošajām iestādēm. Uh, un tiem ekonomikas spēlētājiem, kuri nav tik strikti noteikumi izpildē, tiešām vajadzētu piemērot sankcijas. <clears throat> un, ja, piemēram, trešās valsts, kurās pārbaudas iespējas nav tādas kā Eiropas Savienībā, iespējams, ka komisijai vajadzētu rast iespējas tām palīdzēt. Uh, Tātad, vai mūsu ambīcijas ir pietiekami augstā līmenī? Šajā priekšlikumā iet runa par trešās valsts ražotājiem, kuri eh, varbūt eh, iesaistās normālā komercpraksē, bet eh, runa iet arī par elektronisko tirzniecību. Tātad tie, kuri būtu atbildīgi par šo tirzniecību, ir atbildīgi ne tikai par to, lai tiktu izpildīt noteikumi, bet arī, lai viņu tirzniecībā laistās preces būtu um, atbildīgas Eiropas noteikumiem. Es uzskatu, ka um, nedrīkst palielināt birokrātisko slogu un um, jāpadomā ir arī par publisko-privāto partnerību. Un noslēgumā es eh, vēlētos eh, pieskarties pēdējam priekšlikumam par savstarpēju atzīšanu. Francijā mēs uzskatām, ka starptautiskā, eh, kas savstarpējā atzīšana nesagādās problēmas, un tomēr šeit varētu vēl daudz ko uzlabot. Līdz ar to runa iet ne tikai par šo priekšlikumu, likumdošanas priekšlikumu, bet um, mums vajadzētu uh, radīt vienlīdzīgas iespējas visiem ekonomikas spēlētājiem. Paldies! Like Liels paldies! Tagad vārds Jonas Vesterkungam, iekšējā tirgus atašējs Zviedrijas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā. Lūdzu, Vasarkungs! Thank you. Paldies. Labdien visiem. Sākumā gribētu pateikties IMCO komiteju par šīs uzklausīšanas organizēšanu un paldies, ka dodat iespēju mums apmainīties ar pieredzi saistībā ar, eso, ar šo esošo sistēmu. Runāšu par abām regulām 765, 766 un nedaudz pieskaršos arī citiem elementiem komisijas jaunajā priekšlikumā. Kas attiecas uz esošo savstarpējās atzīšanas regulu, nevar izvairīties un neminēt to, ka tā ir ļoti sarežģīta, saprotama un skaidrojama struktūra. Pat tie no mums, kam, kas ar to regulāri strādā, sastopas ar šādu problēmu, tad var iedomāties, ka jaunajam amatpersonai, kam jāsāk pie, piemērot ikdienā darbā, šis instruments ir ļoti sarežģīti to saprast. Tādēļ jāsaka, ka komisija nu, ir uzlabojusi krietni šo priekšlikumu, tagad to ir krietni vieglāk saprast. Uh, uh, pro, procedūra ir krietni labāk uztverama. Un vēl kāds svarīgs jautājums tādā vispārīgā kontekstā attiecībā uz esošo regulējumu ir aptvērums. Nav īsti skaidrs ne valsts iestādēm, ne uzņēmumiem, kāds ir aptvērums. Ir ļoti sarežģīti saprast saikni ar horizontālo regulējumu, kā piemēram vispārējo produktu drošības direktīvu vai pārtiks nekaitīguma tiesību aktiem. Uh, Regula ir sarežģīta arī piemērot spektora, eh, sektoram specifiskajā likumdošanā, kur harmonizācijas līmenis, eh, neatkarīgi no tā, vai pilnīgs vai nepilnīgs, nav īsti skaidrs. Iespējams, ka arī šo aspektu varētu uzlabot jaunajā komisijas priekšlikumā. Kopumā runājot, mūsu pieredze ar 764 regulu nav optimāla un uzskatām, ka šis tiesību akts būtu tiešām jāpārskata. Kas attiecas uz tirgus uzraudzības regulu, tur varu pozitīvāk runāt par vispārīgu tātad, darbības veidu. Kopumā uzskatām, ka regula ir laba, līdzsvarota, normas ir labi lasāmas un viegli piemērojamas. Kur to varētu uzlabot? Jo īpaši te jārunā par sadarbības starp iestādēm. Tomēr tām lielākā mērā vajadzētu būt saistītam ar pielāgojumiem vai iekļaušanu tā vietā, lai pilnībā pārstruktūrētu regulu kopumā. Cita starpā mm, ir vairāki aspekti, kas būtu uzlabojumi, bet es runāšu par trim lietām. Pirmkārt, kopīgās tirgus uzraudzības darbības. Ik viens piekritīs, ka kopīgas pārobežu izpildes darbības atrisina daudzus šķēršļus, un komisija parasti ir nodrošinājusi finansējumu šādiem mērķiem, bet līdz šim brīdim šim finansējuma ieguvēji bija milzīgs birokrātiskais sloks, un parasti tirgus uzraudzības iestādes vienkārši nevēlējās to izmantot. Otrakārt, sadarbības starp tirgus uzraudzības iestādēm un muitas iestādēm. Pilnīgi skaidrs, ka te ir jāmin arī sadarbības starp muitas iestādēm dažādās dalību valstīs. Pavisam īsi. Esošais regulējums, kas ticis izmantots, aptver abas šīs uh, uh, jomas, lai izvairītos no nelikumīgu preču plūsmas no trešajām valstīm, un šo jomu noteikti var uzlabot. Treškārt, administratīvās sadarbības grupas, kur var risināt uh, jautājumu saistībā ar īpašu sektoru specifiku, no, lai nodrošinātu vienotu pielāgu piemērošanu visā Eiropas Savienībā. Tirgus uzraudzības metodika var lielā mērā atšķirties atkarībā no konkrētās jomas, tādēļ mums šķiet, ka ir būtiski formalizēt un stiprināt šo grupu darbību. Un nobeigumā kopumā mūsu pieredze ar esošo saturu ir pozitīva, tomēr runāšu par kādu jautājumu, kur mēs īsti neredzam uh, nepieciešamību pēc normām Eiropas Savienības līmenī. 14. pantā komisija piedāvā dalībvalstu pienākumu noteikt minimālās kompetences uh, tirgus uzraudzības iestādēm. Dažas no tām ir viegli uztveramas un saprotamas, un citas savukārt nešķiet pamatotas. Un, lai vēl vairāk sarežģītu situāciju, Uh, dažas ir pat pretrunīgas. Runāšu par divām uh, tīmekļa vietņu uh, slēgšana un peļņas pārdali. Mūsuprāt, abas šīs normas pie, radīs visai nelielu pievienoto vērtību, bet lielā mērā iejauksies dalībvalstu kompetenci jautājumos. Uh, Šķiet, ka laika var vairāk arī nav, detaļās vairāk tādēļ nerunāšu, bet ja kādam ir interesi par šiem jautājumiem, labprāt tos pārnāšu. Zinu, ka Zviedrijas parlaments nu pats sācis strādāt pie atzinuma par šiem jautājumiem. Paldies! Thank you very much, and then... Uh... Paldies! Jan Hablikungs. Eiropas lietu un iekšējā tirgus departamenta vadītājs Rūpniecības un tirzniecības ministrijā Čehijas republikā. Lūdzu, liels paldies! Paldies par uzaicinājumu šo ļoti svarīgo diskusiju. Sākumā tāds personīgs rakstura komentārs. Kā viena no Eiropas Savienības jaunajām dalību valstīm, varu teikt, ka pateicoties Eiropas satveram, mums ir tik ļoti labs uh, patērētāja aizsardzības tīkls mūsu valstī izveidots. Un paldies Zviedrijas kolēģim. Viņš man uh, ietaupīja aptuveni divas minūtes uzrunāju, ja vien nevēlos atkārtot pilnībā, ko teica arī viņš. Daži komentāri, kas vēl neizskanēja. Pirmkārt, par sastarpēju atzīšanu. Mums ir bijuši vairāki nepilnīgas sadarbības gadījumi ar dalībvalstīm. Tas bija saistīts ar uh, atzīšanas procedūru un vispārējo piemērojamību šiem tiesību aktiem. Tādēļ uzskatām, ka to var vēl aizvien uzlabot. Un jā, šeit jāmin arī rīcības plāns. Otra lieta, par ko gribētu runāt, solvit stiprināšana. Solvit visas problēmas neatrisinās, bet dažas atrisinās. Tādēļ, mūsuprāt, ja Solvit tiks stiprināts un komisijas reakcija šajos gadījumos tiks stiprināta, tas noteikti mums palīdzēs. Un par sastarpēju atzīšanu arī mēs uzskatām, ja tā tiks pienācīgi um, izmantota, tad noteikti izdosies uh, izvairīties arī no zināmām barjerām un šķēršļiem. Uh, izpildē, atbilstība, tirgus uzraudzība kopumā. Līdzšinējā pieredze Čehijas republikā parāda, ka tas svarīgākais ir tas, lai visām kontrolas iestādēm nacionālā līmenī būtu vēlme savstarpēji sadarboties. Un pēc tam tā nākamais līmenis ir sadarbība Eiropas Savienības līmenī. Čehijas gadījumā tirgus uzraudzība ir balstīta uz riska analīzes, tā mēs sagatavojam savus plānus, tā strādājam, šķiet, ka viss darbojas. Līdzīgi kā ar savstarpēju atzīšanu, arī tirgus uzraudzībā mums šķiet, ka nav īsti informētības ne patērētājiem, ne uzņēmumiem bieži vien. Notiek darbs dalībvalstu līmenī, bet ir jāstrādā aktīvi arī Eiropas līmenī. Un pēdējais jautājums, nu kā beigās izskatīsies šī pakotne, vai kā mēs to vēlētos redzēt? Viena lieta, ko gribam īsti uzsver, īpaši uzsvērt, pēdējais komentārs no manas puses. Uh, nevajadzētu mums radīt tiesisko nenoteiktību. Ir iespēja, ka tas notiks tomēr, bet ar prieku sadarbosimies ar komisiju. Paldies! Thank you very much! Paldies! Un tagad esam pabeiguši pirmās panēļa diskusijas un pārējām pie otrajām panēļa diskusijām par praktiskajiem izaicinājumiem, tiem izstrādājumiem, kur Eiropas tirgu nonāk no trešajām valstīm. Un e, šajā paneļa diskusijā pirmajai došu vārdu Kristīnai Fankastereinai, kas ir tirzniecības atvieglojuma konsultante Antverpenes ostā. Lūdzu, vārds jums. Paldies, prieksēdētājs kundze, un paldies arī par šo iespēju man e, jūs iepazīstināt ar ostu viedokli. Es esmu sagatavojusi un arī jums iesniegus prezentāciju. Es e, vispirms vēlētos jums ieskicēt, ko tad nozīmē osta. Nav jau tā, ka caur Antverpenes ostu preces nonāk Eiropas Savienības tirgū. Ir ostā vesela virkne dažādu spēlētāju dažādos līmeņos. Ir privāti uzņēmumi, kuri gan tirgojas ar precēm, gan tās arī ražo ir muitas iestādes, tātad publiskās iestādes, pārtikas drošības un uzraudzības iestādes, muitas iestādes, bet ir arī ostas eh, pārvalde. Es gaidu, lai notiek nākamās, nākamā diapozitīva parādīšana. Tātad šeit jūs redzat šie trīs rati, šie trīs zobrateņi. Tātad trešais ir ostas eh, pārvalde. Ja kāds izstrādājums nonāk Eiropas Savienības tirgu, tad eh, tie ir privāti uzņēmumi, kuriem ir jāsadarbojas ar publiskajām iestādēm. Uh, Mēs tagad, mēs tā tad esam muitas, mēs tā tad esam ostas iestāde, kas kas piedāvā dažādas pakalpojumus privāta uzņēmumiem, bet mēs paši ar to nenodarbojamies. Mēs mēģinam atvieglot pēc iespējas vairāk privātu uzņēmumiem darbības veikšanu. Uh, Mēs uzskatām, ka mēs esam savu veidu loģistikas vārti Eiropas eh, iekšējam tirgum, un eh, mēs raugāmies, lai privātu uzņēmumu varētu darboties pēc iespējas gludāk, bet, protams, likuma ietvaros lai privātu uzņēmumi varētu darboties pārobežu tirzniecībā, bet eh, mēs raugāmies, lai muitas iestādes un arī citas atbildīgās iestādes varētu kontrolēt ostā ienākošās preces pēc iespējas efektīvāk. Līdz ar to, kā, muitas, kā, kā ostas eh, pārvaldībai un ostas eh, menedžmentam Svarīgi izaicinājumi ir drošība, jo mēs nevēlamies, lai caur mums, caur Antverpenes ostu Eiropas Savienībā nonāktu bīstams vielas un izstrādājumi. Bet vienlaicīgi mēs ar pietāt izturamies pret tirzniecības aspektu un, protams, kontrolējot eh, izstrādājumu un ražojumu nonākšanu Eiropas Savienībā, mēs nevēlamies eh, spraust sprieķus spieķus riteņ, riteņos tirzniecībai. Tagad e, eh, izaicinājumi un ko darīt. Es esmu pārliecināta, ka partnerība nozīmē uzklausīt vienam otru un mēģināt izprast vienam otra biznesa specifiku. Tātad muitas iestādē ir jāsaprot, kā darbojas konkrētās preces loģistika vai loģistika vispār. Viņiem ir jāsaprot, eh, kāda ir partnerība, Mums e, ir nepieciešami ļoti skaidri Eiropas noteikumi. Ir jābūt vienādiem spēles noteikumiem starp dažādām dalību valstīm, jo runājot par nelegālo tirzniecību, tāda loģistikas, ķē, lo, loģistikas ķēdītas ir ārkārtīgi daudzveidīgas, un e, šie negodīgie tirgotāji mēģina atrast vājāko punktu, lai savu preci ievestu Eiropas Savienībā. Es esmu pārliecināta, ka savstarpēji uzticēšanās ir viens no galvenajiem aspektiem, jo visiem privātu uzņēmumiem faktiski ir pašiem savi noteikumi, un ja mēs sadarbojamies ar piegādes ķēdes partneriem, tad viņi visbiežāk arī zina, kuri tad ir vājie punkti un kas tos izmanto. Un visbeidzot, ir jābūt efektīvai komunikācijai un informācijas apmaiņai visas piegādes ķēdītas garumā. Jo mēs zinām, ka ļoti daudz informācijas, kas ir nepieciešams muitas iestādēm, vai citām uzraugošajām iestādēm, informācija ir pieejama, bet nevienmēr pareizajā brīdī un patreiz, pareizajā laikā. Esmu pārliecināta, ka 2018. gadā informācijas apmaiņa un gluda datu pārraide būs viens no galvenajiem izaicinājumiem Eiropas tirguma. Paldies! Paldies, saka prieksēdētāji. Un nākamā runātāja ir Giovanni Kasler, kas ir Itālijas muitas iestādes vadītāja. Lūdzu! Paldies, saka Kaslera kungs. Paldies parlamentam par šo uzaicinājumu šodien. Uzaicinājumu padalīties arī mūsu pieredzē. Sākumā par muitas lomu. Ne tikai Itālijas muitas iestāžu lomu, bet muita plašākā kontekstā domājot par drošību, tirzniecības drošību, precēm no trešajām valstīm muitas iestādes ir tā pirmā pieturvieta un uh, tā iestāde, kurai ir uh, vislielākais spēks, lai nodrošinātu preču drošību precēm no trešajām valstīm. Muita notiek uz robežām, un muitas iestādēm ir tradicionālais pienākums kontrolēt preces. Tās, kas tiek importētas, un domājot par um, muitas nodavām, par nodokļu nomaksu. Un muitas loma ir arī do, nodrošināt tādu plašāku uh, drošību, nekaitīgumu precēm, kas tiek importētas, un atbilstību prasībām. Domājot ne tikai par uh, nepieciešamo dokumentu pārbaudēm, bet arī visiem pārējiem uh, certifikātiem, kas garantē šo preču nekaitīgumu. Šeit redzam datus Itālijas muitas uh, iestāžu dati attiecībā uz veiktajām kontrolēm un redzam, ka gadu gaitā mm, loma aizvien pieaug, kontroļu skaits palielinās un ir jāiegulda arī krietnī lielāks darbs muitas iestādēm. Konkrēti domājot par to, ka jāgarantē preču drošība un nekaitīgums. Kādus instrumentus izmantojam un kā mēs varētu uzlabot esošo darbību? Instrumenti muitas iestādēm ir visai tradicionāli. Mēs tāpat kā citi strādājam ar riska profiliem, kas mums ļau, kas ir izstrādāti balstoties uz dažādiem mainīgiem uh, rādītājiem, importētājs, uh, eksportētājs, uh, muitā uzrādītā vērtība, uh, um, paša produkta tips. Un balstoties visiem šiem rādītājiem, muitas iestādēm ir pieejams milzīgs datu apjoms, kas patiesībā nav nevienai citai aģentūrai pasaulē. Un pareizi un labi izmantojot šo milzīgo datu kopumu, mūsu analītiskie spēki izstrādā uh, visai sarežģītus riska profilus un visai arī efektīvus, es tā teiktu. tie ir mērķtiecīgi koncentrēti, domājot par drošības aspektu šiem produktiem. Nu, varu teikt, ka arī rezultāti parāda, ka šī pieeja ļoti labi darbojas. Otrs uh, instruments uh, ātrā brīdināšanas sistēma bīstamiem nepārtikas produktiem ir APEX, un tur redzam, ka 29% visu brīdinājumu ir saistīti ar rotaļlietām. Šī sistēma darbojas. Darbojas arī visai labi, es teiktu. Uh, vismaz Itālijas pieredze, sadarbojoties arī ar uzraudzības iestādēm. Bet muita, protams, ir uz tās frontes līnijas. Ko varētu uzlabot? Ļoti daudz ko var uzlabot. Kāds jau pirms uh, manis no kolēģiem norādīja, ka visi meklē importētājus, bet uh, jo vairāk to ir, jo grūtāk tas ir. Un tad um, importētājs skatās, kur vieglāk varētu šīs preces ievest, kur vieglāk ir kaut ko pārkāpt. Mums ir uh, no vienas puses um, Eiropas Savienības um, muita kopējais spēks, bet tad ir 28 elementi. Nu, drīz jau būs, diemžēl, tikai 27, bet katrai no šīm iestādēm ir savi dati, savs sniegums. Un varu teikt, ka snieguma rādītāji 28 valstīs ir ļoti atšķirīgi, jo riska profili un drošības uh, latiņas ir ļoti atšķirīgas, arī veiktās kontrols ir atšķirīgas. Uh, Itālijā ir ļoti liels multinacionāls rotaļlietu uzņēmums un uh, pateicoties mūsu pieeja un riska profilam, tad, kad veicām kontroles 50% gadījumu konkrēti viņu ražojumiem, viņi pārcēlās citu Eiropas Savienības valsti. Un kamēr sistēma varēs šādi darboties, kamēr viss būs balstīts uz 28 datu bāzēm, 28 atšķirīgām riska analīzēm, 28 atšķirīgiem sniegumiem, uh, tad, nu, daži dalībvalstu centieni būs uh, lieki, un zināmos gadījumos tas ir pat bīstami. Un uh, tādēļ izmantošu šo iespēju Eiropas parlamentam pie, vērsties pie parlamenta un aicināt uh, rīkoties šādā virzienā. Domāt par uh, institucionālu pieeju, veidojot Eiropas muitas iestādi. Manuprāt, uh, tam būtu krietnī uh, um, ievērojami rezultāti arī nodrošinot drošību Eiropā. Paldies! Thank you very much. Paldies! Klausījos tūkam, tāpēc eh, drusceņi novēlot pasakos jums paldies par jūsu teikto, un tagad esam pabeiguši otrās paneļa diskusijas. Tas nozīmē, ka pārējām pie trešā paneļa runātājiem, un tā ir jaunu problēmu risināšanas procedūru prezentācija, tajā skaitā arī solvit izmantošana. Un šeit eh, pirmā runātāja ir Anuška Jansens, kas ir solvit komandas vadītāja no Eiropas komisijas. Lūdzu, paldies, prieksēdētājs kundze. Uh, Paldies, ka mums ir iespēja jūs iepazīstināt ar Solvit un ar jauno procedūru. Esmu šo prezentāciju sagatavojusi kopā ar Brigitu. Ceru, ka mums ir nevis četras, bet gan astoņas minūtes, jo esam divas. Tātad par solvit runājot, problēma sākās, tātad mēs sākām šo um, Šo procedūru piemērot 4. gadā, un pavisam kopā mēs esam aptarsinājuši eh, apmēram 15 tūkstoši dažādu lietu. Mēs uzskatām, ka Solvit eh, darbojas citu starpā arī kā dalību valstu atbildīgo iestāžu eh, tīkls. Un tie ir dalību valstu atbildīgo iestāžu ierēģi, kuri ir izveidojuši Solvit uh, vienības, un komisija parasti kā uzraug to visu un konsultē un sniedz savus padomus. Līdz ar to mēs sadarbībā ar Nacionālajiem solvit centriem, centriem mēģinām strādāt. Vēlējos uzsvert, ka solvit sistēma ir ļoti svarīga tieši maziem vidējiem uzņēmumiem, jo tā ļauj tiešā veidā palūkoties uz to, kā sistēma darbojas uh, citās dalību valstīs. Un, piemēram, trešais elements - datu bāze. Ikviena lietas, eh, ikviena liet, ikvienas lietas posms tiek eh, datu bāzē ierakstīts, un eh, citi solvi centri labi zina, kur tad lietas virzība ir citā solvit centrā. Un vēl bez tam tas viss ir par brīvu. Un tagad dod vārdu savai līdzdarbniecei. Es eh, pastāstīšu par to, kā solvit darbojas praksē. Tātad pieņemsim, ka kādam uzņēmumam ir problēma, tas izvēlas sazināties ar solvit. Datu bāze ir pieejama nekavējoties. Uzņēmumi var uh, redzēt, kāda ir lietu apraksti un kas ir bijis citiem uzņēmumiem saistībā ar līdzīgām problēmām. Solvit centrs kādā dalību valstī ir visas informācijas apkopotājs. Un šis te dalību valsts centrs vienu mēnesi pēc visu dokumentu saņemšanas izanalizēja konkrēto lietu. kā tas notiek, viņi piesaista ekspertus konkrētajā jomā vai arī piesaista Eiropas līmeņa ekspertus, par ko es nedaudz pakavēšos vēlāk. Un, ja konkrētais centrs uzskata, ka tas nav solvit kompetencē, vai arī ir uzsākti tiesu darbi, tad um, pēc iespējas ātrāk ir jāiesaist arī citas iestādes, bet um, Ja lieta tiek uzskatīta solvit kompetencē, tad tā tiek ievadīta dalību valsts, tad tā tiek ievadīta datu bāzē. Un um, mēs uh, arī parasti varam paredzēt, kāds varētu izskatīties iespējamais uh, risinājums. Atbildīgais uh, centrs ir tajā dalību valstī, kurā lieta ir iesniegta, un šis centrs skatās, kā tiek izpildīta Eiropas Savienības likumi. Pēc tam ir 70 dienas, lai rastu risinājumu vai arī, lai atbildētu, kāpēc dalību valsts neizpilda konkrēto likumdošanu. Un, protams, gadās, kad lieta netiek atrisināta, un tad tā kā tāda arī datu bāzē tiek reģistrēta. Par uzņēmumiem runājot, ja tie ir uzņēmumi, kur griežas pie jums, tad mēs sadarbojamies arī ar Eiropas uzņēmumu tīklu, sadarbības tīklu. Pērn mēs izveidojām sev veida rīcības plānu, kurā komisija sadarbībā ar dalību valstīm apņēmās labāk izmantot solvit. Uh, Piemēram, Solvit varētu labāk palīdzēt uzņēmumiem, un savukārt uzņēmumiem Solvit vajadzētu būt atpazīstamākam. Viens eh, no rīcības etapiem bija tiešām stiprināt šo sadarbību ar Eiropas uzņēmumu, sadarbības tīklu. Un, eh, piemēram, Solvit Beļģijā jau ir izmantojis eh, šo iespēju un šobrīd ir iedibināts eh, pilotprojekts starp Belģijas eh, Solvit komandu un konkrētā reģiona atbildīgajiem. Mēs jau trīs mēnešus strādājam šo jautājumu sakārtošanā un Piemēram, ja ir kāda strīda, ja ir strīda sābols starp dažādiem uzņēmumiem, tad Solvi tur neko nevar darīt. Un tomēr mēs parasti iesaistam arī e, Beļģijas e, Eiropas uzņēmumu uz sadarbības tīklu un e, jautājam viņiem padomu. Tas arī būtu viss. No, to... Paldies! Pavisam īsi gribēju pastāstīt par solvitu mandātu, par preču brīvās pārvietošanās gadījumiem un savstarpējas atzīšanas gadījumiem. Tas nav nekas jauns. Tas ir arī pašreizējā solvita mandātā. Ir trīs kriteriji jāizpild. Jābūt pārobežu elementam, jābūt Eiropas tiesību aktu pārkāpumam un pārkāpumu, ko veikusi uh, valsts iestāde Šie ir trīs elementi, kam jābūt savstarpējās atzīšanas lietā. Mēs sniedzām vienu pozitīvu piemēru un divus negatīvus piemērus, uh, lai tad ilustrētu jauno regulējumu. Pirmais piemērs. Mm. No diviem solvi centriem bet uh, uzņēmums gribēja pārdot krāsas un lakas kaimiņu valību valstī, bet tam bija ierobežojumi. Lielākais no tiem bija tas, ka viņiem nebija, ies, viņiem nebija atļaujas pārdot savus produktus, jo nebija pieminēts uh, uz marķējuma nec ražotāja, nec izplatītāja vārds. Uzņēmums tam nepiekrita, viņi bija pārliecināti, ka te nav saiknes ar Eiropas Savienības uh, uh, likumdošanu, viņi vērsās savā mājas centrā, protams. Viņa bija taisnība, te bija runa par Eiropas Savienības tiesību aktiem, bet uz iepakojumu bija jāpiemien tikai ražotāja vārds. Uh, eh, Slava centrs vērsās pie iestādēm, eh, lai uh, uzskaidro, kas noticis ar šo uzņēmumu no citas dalību valstis, tika paskaidrots, kas skaidri ir norādīts Eiropas Savienības likumdošanā un kas ir transponēts nacionālajos tiesību aktos. Un tad vadošais Solvit centrs uh, pieņēma savas prasības, un biskā, tad uzņēma, uzņēmums pēc tam varēja pārdot savus produktus, uh, norādot uz uh, iepakojuma ražotāju nosaukumu. Jā, mēs esam saskārušies ar gadījumiem, kur Solvi centram neizdevās uh, lietas atrisināt. Un kādēļ tā? Viens no iemesliem, kādēļ Solvit nevienmēr var palīdzēt, ir tāds, ka sastarpējās atzīšanas lietas bieži vien ir tehniski ļoti sarežģītas, ir nepieciešamas uh, augsta līmeņa tehniskas zināšanas par noteiktu jautājumu, par noteiktu produktu. Un ja šādas ekspertīzes, ekspertīzes trūkst, tad uh, ir ļoti grūti uh, izvērtēt, vai kāds ierobežojuši pašākums ir samērīgs vai nē. Ir arī gadījumi, ko solvit nevar atrisināt. Un uh, solvit ir neformāla struktūra, kas ir pozitīvs aspekts daudzos gadījumos, jo iestādes ir gatavs atzīt, ka varbūt nav atbilstoši piemērot Eiropas Savienības tiesību aktu un viņa situāciju risina. Solvit ir vienkārši instruments, tādēļ tas tiek izmantots, bet politiski sensitīvākos jautājumos vai, ja runa par produktu drošumu, tad iestādes uh, ne, negrib būt pārliecināts caur tik neformālu instrumentu, kāds ir Solvit. Ja runājam par priekšlikumu 8. pants jaunajā regulā par savstarpējo atzīšanu. Šajā pantā tiek uh, risināti divi jautājumi. Pirmkārt, tiek ierosināts izmantot jau pastāvošo instrumentu, neveidot jaunu instrumentu uzņēmumiem, tas ir ļoti svarīgi. Bet tajā pašā laikā tiek aicināts to pastiprināt un tuvināt uh, sadarbību starp uh, ekspertiem un uh, iestādēm. Mēs uzskatām, ka šī norma 8. pantā ļaus stiprināt solvit funkcijas savstarpējās atzīšanas gadījumos. Mēs varēsim izmantot gan komisijas ekspertīzi, gan iestāžu ekspertīzi. Kā tas notiks? Pirmkārt, sūdzība nonāks solvitām. Kāds to izvērtēs? Mēs mēģināsim to atrisināt Un, ja tiks konstatēts, ka to nav iespējams atrisināt, jo ir pretestība no iestāžu puses vai ir kādi citi apsvērumi, tad tā, lieta nonāks komisijā. Viņiem ir nepieciešama autoritāte, kompetence un ekspertīze, lai lietu risinātu. Kādas tam ir priekšrocības? Pirmkārt, tas, ka ir šis pāns, ka komisijas loma ir eksplicīti priekšlikumā a, pieminēta, tam jau būs uh, ietekme, un tas stiprinās solvit lomu. jo tiek paredzēts, ka komisija var palīdzēt solvit vēlāk. Un vēl viena priekšrocība, ka mēs neizgudrojam jaunu instrumentu. Tiek uh, uzlabots dialogu iespējas ar iestādēm un domājam, ka laika gaitā tas sniegs mums nepieciešamās zināšanas un vadlīnijas par to, kā uh, rīkoties savstarpējas atzīšanas gadījumos un kā arī sināt dažādus problēmu jautājumus. Paldies! Un tagad varam pāriet uz nākamo paneļa diskusiju - biznesa perspektīva. Šeit tā, gribētu no sākuma dot vārdu Martīnas Barisas kungam, kas ir iekšējā tirgus nodaļas direktors Business Europe. Lūdzu, vārds jums! Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsādātāji. Sirsnīgs paldies, ka uzaicinājāt arī Business Europe izteikties šodienas pasākumā. Man ir prieks šeit būt, bet vēl lielāks prieks man ir sākt savu uzstāšanos uz ļoti pozitīvas nots, jo Business Europe locekļi uh, atbalsta preču pakotni kopumā. Tā kā man runāšanas laiks ir ļoti ierobežos, lai pievērsīšos reiz abiem priekšlikumiem. Uh, Mums ir dažas lietas, daži ierosinājumi uzlabojumiem. Sākšu ar savstarpējās atzīšanas regulu. Efektīva problēmu risināšana caur Solvit instrumentu ir ārkārtīgi svarīga. Uzskatām, ja savstarpējā atzīšana tiek noraidīta, tad uzņēmējiem ir jābūt iespējai lūgt komisijas atzinumu. Otrakārt, ir jau ļoti labi zināms, ka tad eh, laika grafiks ir ļoti svarīgs. Tādēļ arī mēs aicinam, lai tiktu noteikti termiņi komisijas atzinumiem solvit procedūrām. Jā, lai procedūra būtu pēc eh, iespējas īsāka, lai būtu skaidri noteikti termiņi, lai komisija patiesi būtu veicinātājs šajā procesā, kā mēs dzirdējām arī no Anuškas. Un otrs priekšlikums - tirgus uzraudzību, ko mēs uzsveram, no cik svarīga noteikuma viendabīgums un samērīgums. Uzņēmējdarbības pārstāvjiem ir, protams, savs viedoklis no uzņēmējdarbības perspektīvas. Parasti tiek paredzēts pārāk plašas interpretācijas iespējas noteikumiem, ko tad izmanto Nacionālās tirgus uzraudzības iestādes. Un, protams, arī trūkst samērīguma pieņemtajos lēmumos. Ir gadījumi, kad ir pārlieku ierobežojoši lēmumi, ko piemēro atsevišķi tirgus uzraudzības inspektori. Un tas ir balstīts uz tādām uh, pamatotā, ne, ne pārāk pamatotām bažām, kas arī netika pienācīgi izdiskutētas. Faktiski nebija uh, sūdzību par skarto jomu, un tas man novad pie prezentācijas otrās daļas, un tā ir uh, atbilstīguma un īstenošanas regula. Un galvenais vēstījums no mūsu puses būtu šāds. Mums ir nepieciešama spēcīgāka tirgus uzraudzība, lai nodrošinātu atbilstību un līdzvērtīgus spēles noteikumus. Tas ir skaidrs. Bet pilnvars, ko mēs piešķiram tirgus uzraudzības iestādēm, tām ir jābūt samērīgām. Gribētu sīkāk paskaidrot vēl pēdējo punktu mūsu prezentācijā, kas tad arī pamato vēl tālāk mūsu aicinājumu pēc lielāka samērīguma atsaucu uz 25. pantu, kas ir šī punkta pašās beigās. Mums ir grūti piekrist šī, šai neatbilstības prezumcijai, kā tas tika pašlaik noformulēts. Kādēļ? Mēs runājam par iespējami visierobežojošāko un nesamērīgāko lēmumu, kas varētu tikt pieņemts, un ka to var pieņemt viena tirgus uzraudzības iestāde. Saskaņā ar pašreizējo tekstu šo lēmumu var balstīt uz jebkādu informāciju, paziņojumu, jebkādu informāciju no jebkāda avota, tad šādu informāciju izmantot kā pierādījumu, un tas tad aizsāktu šādu visu Eiropas eh, neatbilstības prezumciju. Mēs gribētu to sasaistīt arī ar 14. pantu ar tirgus uzraudzības iestāžu pilnvarām. Tiek veikti auditi, eh, kas eh, var skart jebkādas uzņēmuma procedūras, tie paredzētu piekļuvi jebkādiem datiem. Uh, tirgus uzraudzības iestādēm ir iespēja pieprasīt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai sniegt jebkāda veida informāciju, jebkādā formā, un te saku uzsvaru vārdu jebkurā, jo te runa ir par neatbilstības pierādījumiem. Tad mēs runājam par arī 12. pantu, par tirgus uzraudzības iestāžu informāciju, informācijas publiskošanu, te, protams, ir bažas par konfidencialitāti. Uh, Visi šie pierādījumi un lēmumu pieņemšana tiek pamatoti ar sabiedrības interesēm. Pirmais pants eh, gan tātad eh, sabiedrības intereses ir definēts nedaudz citādāk kā trešajā pantā. Manuprāt, interpretācijas iespējas ir pārāk plašas. Protams, jūs redzat šo ķēdīti, pie tās ir jāpiestrādā vēl tālāk, esam gatavi sadarboties ar Eiropas parlamentu. Pilna Business Europe nostāja būs pieejama šī mēneša beigās mūsu mājaslapā. Liels paldies! Prieks jūs redzēt atkal mūsu komitejā. Tagad uh, došu vārdu Iljam Brugemanam. kas ir Eurocommerce eh, vienotā tirgus konsultants. Lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Paldies par iespēju uzrunāt jūs visus un runāt visu mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumu vārdā. Sākšu arī uz pozitīvas nots. Mēs atbalstam preču pakotni Mēs uzskatām, ka tas sniedz lielisku iespēju uzlabot brīvu preču apriti, kas uzlabos juridisko noteiktību uzņēmumiem, jo īpaši MVU. Mēs uzskatām, ka pakotnē vajadzētu uzlabot pārobežu tirzniecību un nevajadzētu izveidot jaunus birokrātijas līmeņus. Es domāju, tas arī uzlabos atbilstību, uzlabojot koordinācijas starp tirgus uzraudzības iestādēm, ekonomikas operatoriem. Uh, Mēs arī domājam, ka pakotne uzlabos juridisko noteiktību, būs a, sīkāk un precīzāk noteiktas, noteikti pienākuma un atbildība visiem a, tirgus dalībniekiem. Mēs uzskatām, ka ir jābūt vienotam ietveram visām precēm a, Eiropā. Mūsu pieredze rāda, ka ne Eiropas Savienības interneta tirgotāji piedāvā preces, tirgu, un patērētāji var tieši iegādāties preces, bet nav nekādu garantiju par preču drošumu. Bieži vien Eiropas Savienībā nav atbildīgās personas šādos gadījumos. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības likumdošanai vajadzētu ņemt vērā arī jaunos biznesa modeļus. Mēs arī redzam, ka trūkst konsekvences tirgus uzraudzībām. Kompetentās iestādes dažādi interpretē riska izvērtējums, viņiem dažāda metodoloģija, izvērtējot pārobežu uzņēmē darbību, un dažkārt uh, pastāv atšķirības pastarp iestādēm vienas valsts ietvaros uzņēmumi jūt, ka nevienmēr ir paredzēts pienācīgas iespējas diskutēt ar iestādēm par produktu drošību, um, bet jāatcerās, ka uzņēmumi ir ļoti liela ekspertīze produktu drošuma jomā. Par startā, startā sastarpējās atzīšanas priekšlikumu. Protams, brīvas preču aprits nodrošināšana ir pamatprincips. Diemžēl dalībvalsts nevienmēr respektē šo principu Eh, mūsuprāt, ekonomiskā operatora pazīmes, ka um, prece ir atbilstoša pārdošanai vienotā tirgo būtu pietiekams. Ir jāsamazina pastāvošie sliekšņi uh, uzņēmumiem uh, apelāciju pieteikšanai. Mūsuprāt, komisijas priekšlikums šajā jomā pašlaik ir pārāk uh, neskaidri noformulēts. Proti, ka uh, var tik vairs notikt vēršanās pie solvi, ka komisija var sagatavot atziņu, tas ir pārāk neskaidri. Uh, ir iekļauti dažādi priekšlikumi dalībvalstī, bet kā komisija plāno nodrošināt piemērošanu, kā tā vērsīsies pret nacionālajām iestādēm, kas ignorēs noteiktās procedūras. Un runājot par nākamo priekšlikumu. Eurocommerce atbalsta komisijas mērķi nodrošināt to, ka visi tirgū laistie produkti būtu droši. Ir jāsāk ar sadarbību starp iestādēm un uzņēmumiem, labticīgu sadarbību, lai nodrošinātu atbilstību uh, visiem noteikumiem piegādas ķēdē ir jābūt pilnīgi skaidriem. Ir jābūt uh, tad Ražotājiem ir jāuzņemas galīgā atbildība par produkta atbilstīgumu. Mums ir nepieciešama uh, viedāka uh, piemērošana, labāka sadarbība un lielāks pilnvars. Tādēļ mēs atbalstam šo atbilstības tīklu uh, un, lai to pēc iespējas maksimālāk izmantot, ir jāiekļauj arī uzņēmumu pārstāvi. Tā būs iespēja apmainīties ar pieredzi un ekspertīzi. Uh, Ir jāpie, jāpiemēro uz risku balstīta pieeja, lai izvairītos no nedrošu produktu laišanas tirgu. Uh, ja kāds uh, nejauši nav izpildījis atbilstības prasības, bet ja viņi vēlas to labot, ir jāparedz iespēja dialogam, jānotiek diskusijām, un uzņēmumiem ir jābūt iespējai no sākuma atrisināt pastāvošās problēmas. Mēs atbalstam pastāvošās atbilstības prasības. Uh, manuprāt, tā ir laba iespēja apmainīties ar ekspertīzi. Mums ir nepieciešama saskaņotāka un konsekventāka pieeja Eiropas Savienībā. Tas radīs, nodrošinās augstāku drošības līmeni. Paldies! Un mūsu pēdējais runātājs šajā panelī ir Filips Portaljē, kas ir iekšējā tirgus un standartizācijas nodaļas direktors no Orgalaim. Lūdzu! Paldies priekšsēdētāji! cienījami Eiropas parlamenta deputāti. Paldies, ka esat devuši man šodien šo iespēju pie jums ierasties. Mūsu pārstāvētā nozara pārstāv ļoti plašu patēriņa preču klāstu, sākot ar uh, zāles pļāvējiem līdz pat robotizētām precēm. Un, uh, uz lielāko daļu mūsu produktu attiecas harmonizētā likumdošana. Tādēļ eh, es runāšu par eh, komisijas priekšlikumu izpildes un atbilstības kontekstā. Par ko īsti runājam? Pēdējo desmit gadu laikā Eiropas Savienības eh, um, iedzīvotāju skaits pieaudzis par 10 miljoniem, par 10% pieaudzis pieprasījums un kopumā apgrozīto preču apjoms pieaudzis par 14%, un dalība valstis tajā pašā laikā ir samazinājuši par, des, samazinājuši par 10% muitas uh, iestāžu darbiniekus, budžets samazinājās par 7% un inspektoru skaits par 3%. Mēs uzskatām, ka jāliek punkts šādai pieejai. Eiropas saimnības likumdošana, kas piemērojama mūsu produktiem, kļūst aizvien sarežģītāka un atbilstība izmaksā dārgāka. Bet kāda jēga, ja efektīvas tirgus uzraudzības nav, efekt, nenotiek efektīvas pārbaudas uz vietas dalību valstīs? Dalībvalsts pirmajai prioritātei jābūt pārliecināties, ka nav bīstamu vai neatbilstīgu produktu to tirgos. Tādus, kas varētu kaitēt lietotājiem un patērētājiem. Bet, un to minēja vairāk citi runātāji, Dalībvalstīm ir arī pienākums aizsargāt uh, likumīgos ražotājus, uh, labticīgos ražotājus no konkurences. Ja dalībvalstīm trūkst uh, personāla, naudas un zināšanu veikt pienākumus, tad vienīgais uh, risinājums ir apmācīt, padarīt uh, tās gudrākas. Un, lai to pārvērstu realitātei, mums ir trīs priekšlikumi. Pirmkārt, sadarbība Fiziskās pārbaudas un dialogs starp iestādēm un ekonomikas operatoriem inspekciju ietveros ir jāizmanto šī pieeja tā vietā, lai izmantotu vienkāršas administratīvās kontrolas tādas, kas izskatās pēc īstām. Lai pārbaudas būtu efektīvas, tām ir jāatbilst trim prasībām. Ir jābūt kompetencijai, finansiāliem resursiem un leģitimitātei kompetenci un finanšu resursus jau var nodrošināt, kā to redzam šobrīd, um, piemēram, MSSI Electrical iniciatīva, bet mums tīri labi patīk arī šī leģitimitācija ideja. Un tādēļ ir svarīgi, lai notiktu valsts un uh, privāto iestāžu sadarbība, būtu sadarbība ar uzņēmumiem un uh, būtu iespēja noslēgt sapratnes memorands atbilstoši priekšlikuma 8. pāntam. Protams, ka tam ir jābalstās uz objektīviem nosacījumiem, par ko vienotos dalībvalstis un ražotāju pārstāvji, bet tas ir būtiski. Otra lieta ir jāharmonizē prakse visā Eiropas Savienībā un uz tās robežām, kā tas ir paredzēts 428 nodaļā šajā priekšlikumā, un īpaši prieks mums par 31. un 32. pāntu par tīklu, kur gadījumos, ja tas būtu nepieciešams, tikt iesaistīt attiecīgo uzņēmumu un patērētāju organizāciju pārstāvi. Treškārt, samērīgums. Mēs uzskatām, ka priekšlikumam ir jādod uh, iespēja nevis pilnvaras tirgus uzraudzības iestādēm. Tādēļ otrajā nodaļā šajā priekšlikumā nav nepieciešams dot uh, šādas papildus iespējas operatoriem vēl papildus uh, harmonizācijas likumdošanai. Piekrīt, ka priekšlikums 14. pantā tam ir jā, jāpiesniedz uh, robustākas pilnvaras uh, tirgus uzraudzības iestādēm. Tomēr, kā jau minēja Business Europe pārstāvi, nav nepieciešams tās uh, nesamērīgi palielināt. Uh, Tādēļ nobeigumā mēs aicinām jūs, Eiropas parlamenta deputāts, atbalstīt to, ka mēs izstrādājam īstenojumu uh, kompromisu līdz šī gada beigām. Jūs to darat sadarbībā ar padomu, balstoties šo komisijas priekšlikumu ar mērķi sniegt zināšanas un nodrošināt efektivitāti dalību valstu līmenī. Un uh, lai tās to izmanto tirgus uzraudzības pasākumos. Paldies! Um... Liels paldies! Tas nozīmē, ka varam pāriet pie nākamās paneļa diskusijas. Priekšlikuma ietekmas patērētājiem. Pirmais runātājs - Monika Hojens kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien, dāmas un kungi. Monika Gurins runāja Eiropas patērētāju organizācijas vārdā, bet gribētu uzsvērt, ka Mūsu darbs pie produktu nekaitīguma un patērēta aizsardzības notiek sadarbībā ar ANEK, standardizācijas organizāciju. Sazināmies ar iestādēm un uh, pārējiem, pārējiem iesaistītajām pusēm darot zinām mūsu pilnīgo nostāju. Tādēļ nu, šodien uh, tikai piecās minūtēs mēģināšu iekļauties un runāt par svarīgākiem jautājumiem. Pakotni kā tādu vērtējam pozitīvi, uzskatām, ka tajā ir vairāki pozitīvi uzlabojumi patērētājiem, nu, piemēram, tas, ka Savienības laboratorijas tiks izvirzītas un tām tiks uzdots pienākums um, uzturēt uh, juridisko pārstāvību arī Eiropas Savienībā. No patērētāju skatu punkta raugoties, tas ir ļoti svarīgi. Uh, Arī šie pārbaudas iepirkumi ir būtisks elements un tas, ka Eiropas Savienība piešķirt nepieciešamos resursus, ja nu tie būtu arī vajadzīgi. Nu, tie ir daži piemēri tām lietām, kas ir ļoti labi uzlabojumi. Vājās vietas. Varbūt tas, kur parāji Eiropas parlaments varētu mums ļaut uzlabot uh, šīs pakotnes ietekmi uz patērētājiem. Arī te dažas lietas. Pirmkārt, aptvērums Šeit es runāju tikai par atbilstības un izpildes pusi. Ir jāuzlabo aptvērums, tas ir jāplašina. Pakotnē vajadzētu attiekties ne tikai uz harmonizētajiem produktiem, bet arī neharmonizētajiem. No patērētāja skatu punkta raugoties, nevar būt tā, ka rotaļlietas būs iekļauts, bet tātad šādas Citas preces saistībā ar zīdaiņu aprūpu netiek iekļauts, tas nav pamatoti. Otrakārt, ja tiek konstatēta neatbilstība, uzreiz ir jābūt iespējai jā, nodrošināt tiesību aizsardzības līdzekļus patērētājiem, juridiskās garantijas, ja ir ierobežojuma periods vai uh, cita, cits uh, garantija veids, kā risināt to, ka attiecīgais produkts neatbilst visām prasībām. Šī pakotne ir ļoti laba iespēja cīnīties ar uh, jautājumiem saistībā ar lietu internetu. Arī tam jābūt iekļautam šajā pakotnē. Pārbaužu protokoli, jo, ja mēs runājam par uh, jauniem produktiem, bieži vien rodas šādi jautājumi, un arī drošības aspekts. Kā jau to minēja Kasalkungs, arī drošība, tas, drošības protokols ir jāiekļaut definīcijā. Uh, Esošais juridiskais satvars šobrīd uh, bija, konkrēti neatsaucas uz pakalpojumu drošību. Mēs runājam tikai par uh, produktu drošību, bet uh, ir, zinām, produkti, kur ir jādomā par programmatūru, par šo pusi. Un ir svarīgi to arī iekļaut pie tirgus uzraudzības aspektiem. Ir svarīgi konkretizēt arī platformu lomu Jo kā mēs varam atrisināt uh, drošības aspektus produktiem, kas tiek tirgoti internetā? Pagājušajā gadā komisija nāca klajā ar vadlīnijām, bet tas nav obligāts pasākums. Mēs uzskatām, ka paturot prātā to, cik lielā mērā ir pieauguši produktu tirzniecība tiešsaistē arī no trešajām valstīm, ir svarīgi, lai būtu saistošas prasības attiecībā uz šo produktu uzraudzību. Vēl kāds ļoti svarīgs jautājums. Neliksim patērētājiem maksāt par neatbilstību. Šeit var uz, atsaukties uz dī, dīzeļu aizliegu, aizliegumu vairākās Vācijas pilsētās. Lielākais cietējs ir patērētājs, kam ir mašīna, kas darbojas ar dīzeļdegvielu. Auto ir zaudējis vērtību, viņa naudiņu neatgūs, un līdzīgās situācijas novērojams arī citās jomās. Kaila, kas tiek uzskatīta par lellijas piegu Vācijā, neatbilstīgs produkts. Uh, um, prece ir jāiznīcina, bet naudu neviens nesaņems no patērētājiem tādēļ. Mm, patērētāji jāaizsargā, jo viņi jau nav neko nepareizi izdarījuši. Un pēdējā lieta, ko gribētu minēt. Iepriekšējā pakotnē 2013. gadā bija paredzēta loma patērētāju organizācijām, kā oficiāli sazināties ar iestādēm. Tirgus uzraudzības kontekstā jaunajā pakotnē patērētāju organizācijām šāda loma nav paredzēta. Mums ir ļoti daudz zināšanu, mūsu biedriem ir daudz zināšanu par to, kas notiek tirgu. Mēs varētu brīdināt iestādes vai struktūrēti citā veidā sniegt pienesumu tirgus uzraudzības sistēmā, un mēs priecātos, ja šī lieta no jauna tiktu atjaunot pakotnē. Paldies! Liels paldies! Nākamais runātājs - Mikaela Kazārkungs, tirgus uzraudzības departamenta direktors patērētāju tiesība aizsardzības um, iestādē. Lūdzu, paldies priekšsādātāji, labdien, dāmas un kungi. Liels paldies par iespēju padalīties ar jums arī mūsu zināšanās un pieredzē par šo tiesību aktu priekšlikumu. Sākumā varu tikai teikt, ka neesam ieradušies, lai klāstīt savu viedokli, bet dalībvalstu nostājas. Un kas attiecas pašu pakotni, pirmā lieta, kas jāņem vērā, ir jāpieņem lēmums par 2013. gada produktu drošības un tirgus uzraudzības pakotnī, pie kā darbs vēl aizvien notiek. Arī tur jāpieņem lēmums, kas tad īsti ir nepieciešams. KPSD produkti, šie produkti, tie šajā jaunajā pakotnē nav ietverti. Tad, nu, arī tur ir jāsaprot un jāpieņem lēmums labāk ātrāk nekā par vēlu. Trīs pozitīvās lietas attiecībā uz šo pakotni, ko esam konstatējuši pirmajā priekšlikumā. Pirmkārt, ļoti pozitīvi vērtējam to, ka jaunais priekšlikums ir detalizētāks nekā 13. gada pakotne. Kas attiecas dalībvalstu pienākumiem? Dalībvalstīm par pienākumu tiek uzlikta nepieciešamība īstenot un sniegt uh, tirgus uzraudzībai nepieciešamos resursus. Daži kolēģi pirms manis jau par to runāja, varam tikai viņiem pievienoties un varam tikai atkārtot to, cik ļoti svarīgi ir resursi tirgus uzraudzības iestādē. Otrakārt, pozitīvi vērtējam arī uh, informācijas apmaiņas lomu un savstarpējo palīdzību, atbalstniekšanu starp dalībvalstīm, starp uh, tirgus uzraudzības iestādēm. Ja tā ir prasība, arī mēs uzskatām, ka neviena valsts, neviens uzņēmums paši nespēja uh, pastāvēt, uh, cilvēks nav sala, bet, nu, vieni paši mums mēs netiksim galā. Trešā pozitīvā lieta, tikpat svarīga, tas, lai dalību valstīm būtu minimālo pilnvaru saraksts, kopums. Daži kolēģi pirms manis jau par to runāja. Piemēram, paraugu ņemšana bez maksas. Situācija visās Eiropas valstīs nav identiska. Dažās valstīs šie produkti ir jāpērk, ir jāuzliek sankcijas. tiesības atgūt pēļņu no nedrošajiem produktiem. Kolēģi man norādīja, ka patērētājiem nevajadzētu maksāt par nedrošu produktu. Es neesmu gatavs maksāt par nedrošu produktu. Gribētu arī šis elements, lai parādās. Un tad trīs lietas, kas, manuprāt, vēl būtu jāpēta tomēr varbūt vai pat jāpārliecinās, vai tās būtu iekļaujamas neatkarības, objektivitātes princips dalību valstīm. Ir svarīgi, lai šis princips tiktu garantēts, aizsargāts. Dalība valsts ir vienīgās, kas uz vietas strādā, tās ir vienīgās, kas zina, kas nepieciešams. Citas iestādes vai struktūras, kam būtu pieejams tāds pats, informācijas apjoms par manu valsti nav. Es esmu šajā tirgu. Tādēļ 7. un 8. pants par to, ka ekonomikas operatori ir jāiesaist tirgus uzraudzībā, būtu jāpārskata, jo tas varētu nonākt pie atbilstības partnerības koncepta, un tas var atradīt zināmas problēmas, jo atbilstības partnerības ir labas un jaukas, tad ja abas puses – reāli strādā un iet uz vienu mērķi. Bet šādā gadījumā to nevar pilnībā garantēt. Subsidiaritāte. Priekšlikumā ir minētās Eiropas Savienības produktu atbilstības tīkls. Tur var iztrūkt subsidiaritātes elements. Iespējams, ka dalībvalstis jutīsies tā, it kā uh, tām būtu mazāks autoritātes līmenis piešķirts. Tādēļ subsidiaritātes līmenis noteikti ir regulā jāatspoguļo, jāiekļauj konkrēti šajā pakotnē. Tā mums ir jāstrādā. Atbildīgā persona, par to kolēģi jau runāja, Atbildi, persona, kas atbildīga par atbilstības informāciju. Arī tas ir svarīgs elements, jāskatās, kā to ņemt vērā, iestrādāt preču pakotnē. Ja tas netiks pienācīgi izdarīts, tad tas radīs tikai slogu dalību valstīm. Tas būs vēl viens veids, kā aizcirst durvis bez rezultāta. Tādi būtu mūsu novērojumi pirmajā acu uzmetienā par preču pakotni. Lielas paldies, esam gatavi diskutēt. Thank you very much. Paldies! Un tagad eh, pēdējās eh, paneļa diskusijas dodu vārdu Klaudio Bergonce, kas ir Intekoma ģenerālsekretārs. Lūdzu, vārds jums! Grazie, prezidente, eh, grazie del... Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ka esat uzveicinājuši mani piedalīties šajā ļoti svarīgajā uzklausīšanā pārstāv Indikam, Itālijas nozares organizācija saistībā ar intelektuālā īpašuma un patērētāju tiesību aizsardzību cīņu pret nelikumīgo tirzniecību un sadarbojamies ar dažādām Eiropas organizācijām. Šobrīd strādājam arī pie preču paket, pakotnes. Pozitīvi to vērtējam. Tas mums ir ļoti svarīgs jautājums, jo neatbilstības uh, problēma produktiem uh, skar divus lielākos spēlētājus, gan nozari, gan patērētājus Eiropas ekonomikā. Šobrīd priekšlikums tiek vērtēts, mūsu nozara tam pievērš īpašu uzmanību, jo esošā situācija Eiropā, mūsuprāt, ir aizgājusi nedaudz par tālu. Tī tādā ziņā, ka uh, Mums ir nepieciešami rezultāti attiecībā uz neatbilstīgiem produktiem, kas ir nonākuši Eiropā, un varam vērtēt, ka um, to produ neatbilstīgo produktu skaits ir krietni par augstu. Intelektuālais īpašums. Šeit uh, jāņem vērā arī OECD un UE. IP rādītāji, viņi uzskata, ka 5% preču, kas nonāk Eiropā, ir uh, um, kā viltojumi, un tas rada milzīgus zaudējumus. Bet atbilstība intelektuālām īpašuma tiesībām uh, ir tikai daļa no lielākas problēmas. Nu, vēl kāds piemērs. 2010. gadā Itālijas muita pārtvēra visai uh, nopietnu sporta kurpju kravu. Ir jādomā par intelektuālā īpašumtiesību uh, pārkāpumiem, bet uh, arī sastāvā esošām vielām, ko um, Pasaules veselības organizācija ir uh, um, kategorizējusi kā vēzi izraisošu vielu, šis vielas sastāvs bija ļoti, ļoti augsts. Nu, arī šādā kontekstā jādomā par nelikumīgajām precēm. Un šeit jāsaka, ka muitas loma uh, ir ļoti ievērojama. Tā ir tādā ziņā, lai mēs uh, neatvērtu Pandoras lādi. No vienas puses pārkāpums ir uh, um, attiecībā uz intelektuālo īpašumu tiesību, bet patiesībā šis pārkāpums ir krietni lielāks un saistīts ar citām lietām, un tādēļ mēs gribētu, lai arī preču pakotnes ietveros likumdevējiem izdotos to noformulēt. Tātad, Visi šie produkti, visas problēmas, kas tiek pārstāvētas, ir jādomā par intelektuālo īpašumu, par drošību, nekaitību, apdraudējumu veselībai, nepatiesas informācijas uh, uzrādīšanu, certifikācijas preci, uh, prasību pārkāpumiem un tā tālāk. Tātad um, viltots produkts patiesībā ir uh, saistīts ar vairāku veidu pārkāpumiem. Šī problēma ir krietni plašāka un neatbilstība produktiem tiešā veidā uh, skar arī nozares pārstāvju intereses, jo tas uh, apdraud um, patērētāju uzticību. Ja uzticības nav, tad um, iepirkumi nenotiek tik aktīvi, tad tiek apgroz, ap, apgrūtināta izaugsme. Un šeit ir nepieciešamas uh, normas, kas regulētu arī starpnieku tirgu uh, rīcību. Mūsdienās uh, industrijai ir jāizpilda milzīga virkne ar dažādām prasībām. Tas lielā mērā ietekmē darbību, izmaksas un uzņēmumu iespējas noturēties konkurences apstākļos. Mēs uzskatām, ka tā kā MVU ir lielākā daļa no Eiropas ekonomikas, tad izmaksām būtu jābūt salīdzinoši zemām. Priekšlikums. Kādam tam vajadzētu izskatīties? Ir jābūt skaidrai pieejai, ir jāatvieglo uzraudzības iestāžu darbs arī tā, lai vislabākajā veidā tiktu harmonizēts tas, kur iegūt atbilstības informāciju un um, to, kā, kā, kādā veidā, kuri ekonomikas operatori darbojas uh, labticīgi. Mēģināšu analizēt īsi gan šeit, šajā jomā šķiet, ka arī te ir pārmērīgs sloks tik uzlikts uzņēmiem. Tiem uzņēmiem, kam jau šobrīd ir uh, Um, vēlme izstrādāt atbilstīgus produktus, viņiem jau atkal viņi būs tādā situācijā, kad būs papildus prasības, papildus reg, uh, regulējums un papildus informācija jāsniedz. Tas smagākā problēma ir tāda, ka rūpniecība un industrija cieši, bet viņi ir daļa no risinājuma. Galu galā mēs vēlamies, lai uh, preču pakotne atvieglot uzņēmumu darbību, tīri saistībā ar harmonizāciju, kāds ir izskanējis vairākas reizes, tirzniecības uzraudzības iestāžu harmonizācija valstu iekšienē, ir jācīnās ar nelikumīgajiem transnacionālajiem uzņēmumiem un to darbību, kā mēs zinām, tad uh, mūsdienās nepastāv uh, iespēja um, tātad uh, pārnacionālā līmenī kaut ko aizliegt. Uh, Un, kā jau minēja arī Giovanni Kezler, muitas iestādes nozare sagaida, ka tā ir tā atsauces kontrolas iestāde. Tā ir tā iestāde, kas mūsdienās spēj uh, koordinēties visās 28 dalībvalstīs. Tomēr jāsaka, ka nelikumīgo preču plūsmas kas pieaug ienākot Eiropā. Arī šeit jāatsaucas uz Kezlera kunga teikto, nu šķiet, ka tad varbūt ir muitas iestādes, kam varbūt neizdodas vienlīdzīgā līmenī performēt. Mēs ceram, ka šis ir tas izšķirīgais brīdis, kad mēs tomēr varēsim nonākt uh, uz vienota ceļa, risināt problēmu tās saknē un nodrošināt, ka uh, visi produkti ir atbilstīgi, likumīgi. Neradīsim papildus milzīgu slogu tiem uzņēmiem, kas šobrīd jau izpilda visas prasības. Ļausim tiem uh, izmantot stimulus, rīkojoties kā likumīgiem ekonomikas operatoriem. Tajā pašā laikā plašāks kontroles transnacionālā līmenī no muitas iestāžu puses un iespējas vērsties pie uh, pusēm, kas vēlas uh, ievest kaut ko Eiropas tirgu un, no, un lūgt tām nodrošināt atbilstību. Paldies! Some... Paldies! Un tagad mums ir atlicis vēl nedaudz laika, lai dotu vārdu eirodeputātiem. Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri, Aņūkungs, lūdzu. Paldies! Es uzskatu, ka tā ir lieliski iespēja uzdot jautājumu Daudzi um, no jums jau piedalījās um, tā tad. Fipranols uh, tiek izmantots, lai um, dezinficētu vistu kūts, un tas ir ļoti efektīvs parazīta apkarotājs. Bet uh, situācija izrādījās tāda, ka uh, Nīderlandes uh, olu ražotāji Uh, arī izmantoja šo fipronolu, un pēc tam patērētājiem nebija iespējas nopirkt uh, izstrādājumus, un tāpēc Lielbritānijas, uh, Lielbritānijas atbildīgās iestādes tur nevarēja neko izdarīt. Un Kā jūs zināt, fipranols tad eh, toreiz nonāca olās, un mans jautājums, vai tas ir tikai atsevišķs gadījums, kad eh, kāda valsts iekšējā tirgū var pārtraukt konkrētā izstrādājuma ienākšanu tirgū. Un cits ļoti svarīgs jautājums ir saistīts ar, starta, ar savstarpējo atzīšanu. Un e, varbūt jums saistībā ar Brexitu būtu kādas idejas par to. Paldies, Ļimovičs kungs, nākamais lūdzu. Paldies, e, prieksēdētājs kundze. Es e, vispirms vēlētos mūsu viesiem pateikties par priekšlikumu, Un tas ir gan mana, gan Lokagorda kunga viedoklis. Lokagorda kungs, diemžēl, nevarēja ierasties šodien. Tomēr abi esam vienas prātas, ka tie ir divi labi priekšlikumi, un mēs tos atbalstam. Man ir trīs jautājumi, ko vēlētos uzdot viesiem. Pirmo vēlētos uzdot Potengorda kungam. Iespējams, ka es neizrunāju pareizi jūsu uzvārdu, tad atvainojos. Uh, bet eh, jūs eh, ļoti neansēti runājāt par to, ka eh, tirgus uzraugošajām iestādēm nepietiek resursu. Un jūs kā vienu no piedāvātajiem risinājumiem piedāvājāt strādāt gudrāk un viedāk. Tomēr, ja jau nav naudas, tad strādāt viedāk, es uzskatu, ka tas darbojas tikai līdz kādai konkrētai robežai. Bet gala beigās, ja resursu nav, nu tad viņu nav. Lai varbūt ar šo priekšlikumu kaut kādā veidā tiktu galā, tad eh, dažādas uh, puses ir ierosinājusi dažādus priekšlikumus, piemēram, šīm atbildīgajām iestādēm varbūt izmantot daļu no soda naudu līdzekļu. Un vēl viena ārkārtīgi spēcīga iniciatīva ir, kā to visu sakārtot. Kādas ir jūsu domas? Un kādi, jūsuprāt, būtu saistītie riski? Jo ir jau bijušas sistēmas, uh, Piemēram, ja es šeit eh, nepareizi novietošu mašīnu, tad eh, viņi <clears throat> man uzliks sodu un tad eh, šī sistēma un manam maksātā soda nauda varbūt kaut kur aiziet, bet, piemēram, šāda sistēma var tikt arī ļaunprātīgi izmantota. Piemēram, Zviedrijā es pavisam nesen lasīju, ka arī ātrās palīdzības mašīnas ir tikušas e, aplikts ar soda naudām, jo viņas nepareiz bija nostājušās, lai palīdzētu glābt kādu dzīvību. Tātad, e, kāda ir riska saistīta ar šiem dažādajiem standartiem? Es vēlētos jums uzdot jautājumu, vai jārkārtīgi strikti standarti tiek izmantot visur citur, bet, piemēram, viena dalība valsts. Uh, Mēs nerunājam par eh, būtiskām kļūdām, bet, eh, piemēram, ja vienā dalību valstī atšķiras eh, etiķēšanas noteikumi, tad, piemēram, viena dalība valsts uzskata, ka, piemēram, šis konkrētais etiķējums nav konkrētajā dalību valstī atbilstošs, tas momentāli tiek pārtraukts visā Eiropā. Es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par šiem riskiem. Un pēdējais jautājums komisijai. Zviedrijas pārstāvis savā runā pieminēja risku, kāds būtu izveidot sistēmai, kurā tiek slēgtas eh, mājas lapas, iespējams, ka šeit tas ir nepieciešams, bet CPS, ar ko strādājam. Dažkārt šīs mājas lapas ir pat bīstami slēgt. Minēšu piemēru. Lūdzu, beidziet runāt, saka priekšētā. Piemērs turpina runātājs. Lesuāri, piemēram, savā mājaslapā nopublicē reklāmu, ja jums šķiet, ka tā nav adekvāta vai, piemēram, uh, tas ir saistīts ar kādu pārkāpumu procedūru, tad eh, šī lapa tiek slēgta, vai jūs tiešām slēgsiet Lesuāru vai eh, Zviedrijas avīzes mājas lapu, tas ir ārkārtīgi tāda delikāta robeža, bet um, vēlējos jums vienkārši pajautāt priekšsēdētājiem. Varbūt pēdējie trīs jautājumi, jo tie tika uzdoti konkrētam runātājam. Un tagad vēlētos pajautāt. Lūdzu, atbildētāji, iekļaujieties vienā minūtē. Tātad eh, tika uzdots jautājums Zviedrijas pārstāvim. Komisijai uzdotais jautājums bija pēdējais no jūsu. Tātad, jā, paldies. Paldies par jūsu jautājumu, saka par tālīkungs. Jūs uzdotais jautājums eh, par savstarpējās eh, izpratnes memorandumu. Jums ir taisnība, protams, eh, nevar jau paveikt brīnums ar ierobežotiem budžeta līdzekļiem, bet ražojumu konkrētos segmentos uzņēmumi ir gatavi maksāt par, par konkrētām analīzēm un pārbaudēm, kuras veids neatkarīgi eksperti. Līdz ar to Tādējādi jau tirgus uzraudzības iestāžu budžets tur arī varbūt aiziet, līdz ar to tas arī tiek uzraudzīts. Tas eh, arī mūsuprāt varētu darboties turpmāk. Un eh, mēs eh, ļoti augstu novērtējam jūsu atbalstu, jo šķiet, ka šāda. Um, biznesu sadarbība darbojas visur. Tagad tirgus uzraudzības iestāžu e, soda naudu izmantošana vai kur tās varētu ņemt naudu. Jā, tas var novest pie nevēlams rīcības, un tomēr 21. pantā ir zināms priekšlikums ierakstīts, bet arī mēs. Uh, paturam iespēju nāk klajā ar vairākiem priekšlikumiem. Piemēram, eh, soda naudu eh, nevarēs pieprasīt, ja ekonomiskajam dalībniekam nav nosūtīta adekvāts, adekvāta argumentācija. Un ja, eh, piemēram, ražotājs var viegli pierādīt, ka viņam ir taisnība, tādējādi būs divpusējā saikne. Un, protams, izmaksas nedrīkst pārsniegt tirgus cenas. Un, piemēram, ja ražotājs var pierādīt, ka uh, izstrādājums ir tehniski atbilstīgs, tad um, viņš varbūt varētu arī atgūt šo administratīvo uh, administratīvo nodevu no konkrētās eh, varas iestādes. Un tagad Baris Skunks no Biznesa Europe lūdzu. Paldies! Un paldies eh, Saļimoviču kungam par ļoti labajiem jautājumiem. Jūs pieminējāt, kā Eiropas Savienībā tiek dažādi novērtēti riski, kas eh, varētu novest pie striktāku standartu piemērošanas vai varbūt nevēlama lēmuma. Mūsuprāt, no tā var izvairīties, un šeit es eh, varbūt eh, nepieminu proporcionalitātes eh, kritērijas, kurus pieminēju savā runā. Pirmais ir jābalstās uz riska novērtējumu pieeju, un riska novērtējums savukārt balstās uz pierādījumiem. Būtu ļoti labi, ja izvērtējot risku pierādu, pierādījumu ar visām iesaistītajām pusēm, mēs īstenot divpusēju dialogu. Vai tie būtu politikas veidotāji, vai tās būtu tirgus uzraugošās iestādes, vai tirgus spēlētāji, tā tad. tad adekvāts dialogs ir ļoti svarīgs, un komisijas piedāvātais konkrētajā regulā tirgus dalībnieku dialogu tīkls, mūsuprāt, ir atbalstāma ideja. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājiem. Tik uzdots jautājums arī komisijai. Komisija, jā, paldies, Seļimovičs kungs, es ļoti īsi par um, mājaslapu slēgšanu. Tas eh, tad būtu E, atbildīgajām iestādēm dota pilnvara, un atbildīgā iestāde balstoties uz dažādiem kritērijiem un konkrēto situāciju var pieņemt šādu lēmumu. Tas jau nav obligāti jādara. Un otrs, e, par būtiskiem riskiem runājot, ir jāizvērtē pārkāpuma smagums un situācijas smagums. Bet, um, Es uzskatu, ka Beļģijā ik viens eh, tirgus inspektors eh, tūkstots reizes pārdomās, lai slēgtu lesoāru mājaslapu. Katrā ziņā viņam tas pilnīgi noteikti nav jādara. Un pārkāpumam ir jābūt nozīmīgam, lai tas notiktu. Priekšsēdētāji, paldies. Aņūkunga jautājumi. Kurš atbildēs? Aņūkungs uzdeva vairākus jautājumus. Kurš vēlas atbildēt, lūdzu? Mēģināšu atbildēt saka Kasārkungs, jo mana iestāde ir atbildīga par tirgus uzraudzību, biocīdu un pesticīdu izpildes jomā, un jūsu pieminētais līdzeklis ir biocīds. Biocīdiem ir nepieciešama reģistrēšana ikvienā dalību valstī, bet par biocīdiem runājot Biocīdi ir vielas, kas nogalina. Piemēram, vienreiz izmantotās salvetes arī ir piesātināts ar biocīdiem, un tās ir ķīmiskas vielas, kurām ir nepieciešama reģistrēšana ikvienā dalība valstī atkarībā no klimata, no ve vesels virknes eh, citu aspektu. Dalība valsts var lemt par, produktu, par izstrādājumu reģistrēšanu vai savukārt nereģistrēšanu, jo konkrētajā klimatā, piemēram, Maltā, atbilstīgā iestāde var lemt, ka tas Maltas klimatam šis eh, ražojums nav atbilstīgs. Un Mal... tā tad eh, Tas varētu būt viens no aspektiem. Bet atgriežoties pie riska novērtēšanas, kur pieminēja jau biznesa Europe pārstāvis, mums eh, nevajadzētu bažīties, ka dažādās dalību valstīs riska novērtēšana ir dažāda. Vienreiz mums Eiropā bija ļoti plašas diskusijas konkrētā formā, uh, jo bija dalība valsts, kura vēlējās atļaut Ķīnas, at, Ķīnas laternas, bet um, mūsuprāt, šie izstrādājumi bija riskpilni, piemēram, Maltā klimats ir atšķirīgs no citām valstīm un ņemot vērā riska novērtējumu argumentāciju, un tas ir saistīts arī ar subsidiaritāti. Tātad eh, riska novērtēšanas kritērija atšķiras piemēram no Nīderlandes, kurā ir ļoti daudz uh, ūdens un bieži līst, kamēr Maltā tieši pretēji labi mums visapkārt ir jūra, bet cita veida ūdens uz salas ir maz sastopams. Tā tad. Jā, mēs iestājāmies par harmonizāciju, kur tas ir iespējams, bet nevar būt tā, ka viss tiek mests par vienu kārtu. Paldies! Can, uh, Paldies! Un tad noslēguma komentāri. No sākuma došu vārdu Eiropas komisijai, lūdzu. Paldies! Uh, divi pavisam īsi secinājumi, ko izdaru pēc šodienas pirmkārt. Ir problēma ar visām infrastruktūrām nacionālā līmenī, kas padarītu vienoto tirgu funkcionējošāk, ir problēmas ar izmēru un kapacitāti. Tad, tad ir problēma ar kapacitātēm, kas ļautu visam labi funkcionēt. Otrakārt, es teiktu, ka diskusija bija interesanta, parādot, ka mums ir jāpacenšās vairāk savadot kopā dažādus cilvēkus, dažādus prātus piemērs par Itāliju, ka tika izdarītas kontrols uh, rotaļlietu ražotnē un gala beigās ražotne pameta Itāliju. Tas ir tās piemērs uh, par to, kam nevajadzētu notikt vienotajā tirgu. Mums ir jāveic labāks kopīgs izvērtējums par to, kur ir problēma. Ir jāmēģina tuvināt jautājumus, kā riska analīze, metodoloģija, uh, atšķirības izvērtējumus, redzēju šo problēmu visā Eiropā. Nu, tas, kas ir atbilstīgs un kas nav atbildīgs, to nav grūti noteikt, bet uh, tirgus uzraudzības iestādes to veids atšķirīgi. Tad pastāv, tad, protams, atšķirības uh, izmantoties metodēs, bet, protams, arī atšķirības uh, kapacitātei, kādi resursi ir pieejami iestādēm, kas šo darbu veic. Paldies, šī bija ļoti interesanta pēcpusdiena, tas tā mums sniedza ļoti labu ieskatu par to, kā turpināt darbu tālāk. Paldies! Paldies! Un tagad atkal vārds mūsu referentiem. No sākuma došu vārdu Štefaneka kungam. Paldies, priekšsādātāji! No sākuma teikšu, ka. Uh, Atzinīgi vērtēju pakotni, kopīgais ietvers nav bijis pietiekams, lai nodrošinātu konsekventu piemērošanu, tādēļ jaunā savstarpējās atzīšanas regula vienkāršos procedūras, kas ir jāievēro uzņēmumiem un mm, administrācijām. Savstarpēja atzīšana sniedz pievienoto vērtību Eiropas Savienībai. Ir iespēja atzīt uh, jau um, likumīgi atzītus un citur tirgotus produktus, tajā pašā laikā saglabājot dalībvalsts uh, neatkarību. Es atzinīgi vērtēju jauno un vienkāršo to brīvprātīgo savstarpējās atzīšanas deklarāciju, ko aizpild ekonomiski operatori, tas samazinās administratīvos logu. Ir ļoti svarīgi izveidot administratīvo sadarbību produktu kontaktpunktos. Tas būtu kopīgais sadarbības kanāls savstarpēja atzīšana. Es domāju, ka vajadzētu uzlabot arī pārrobežu sadarbību starp kontaktpunktiem. Un viens no svarīgākiem aspektiem ir solvit izmantošana kā a, problēmu risināšanas instrumentu domāju, ka solvit būtu jāizmanto kā galvenā problēma risināšanas procedūra, un otrkārt ir jāpastiprina arī Eiropas komisijas loma šajā jomā, un treškārt, es teicot, ir jāvienkāršo un jāpadara ātrākas visas procedūras. Priecāšos turpināt sadarboties ar kolēģiem pie šī faila. Paldies! Un tagad vārds Dantī kungam. Paldies priekšsādātāji, es gribētu pateikties visiem runātājiem. Ļoti vērtīga pēcpusdiena un uh, ļoti intensīvas debatas. Tās ir ļoti svarīgas, lai turpinātu darbu pie pakotnes. Man būtu tāds vispārējais novērojums, kādēļ mums ir nepieciešams šodien runāt par tirgus uzraudzību. Tas ir tādēļ, ka, un tas ir īpaši svarīgi šajā brīdī, es uzskatu, ka pasaule kļūst aizvien globalizētāk arī tirzniecības kontekstā. Pirmkārt tādēļ, un tam par to esam atbildīgi mūsu uzņēmumu priekšā nodrošināt efektīvu tirgu visā Eiropas Savienības teritorijā. Kādēļ eh, mums tas šķiet tik ļoti svarīgi? Katru dienu tiek sarož, um, mēs izstrādājam direktīvas regulas normas, kas savā mērā ietekmē arī Eiropas uzņēmumu dzīvi. Domāsim, mēs, mēs pastāvīgi pieprasām ko vairāk no uzņēmumiem, ie, ie, ievērot papildus prasības, regulējumu, drošības prasības pieauga visiem, kas izmanto saražotās preces, un mums jāpārliecinās, lai tā būtu pievienotā vērtība arī Eiropas uzņēmumiem. Visiem, kas ir puse no Eiropas tirgus, visiem, kas iesaistās darbībā, uh, tirgo preces vai pakalpojumus, un, uh, ja domājam par tiem, kas tirgo nedrošas uh, pakalpojumus un uh, preces, tie ir īpaši jāuzrauga. Priekšlikums ir ļoti garš, 60 panti, ir ļoti daudz tehnisko aspektu, tie visi ir jāizvērtē ar visām iesaistītajām pusēm konsultējoties. Uh, un arī es kā ēnu referents esmu tiešām apņēmies detalizēti iepazīties ar visiem punktiem. Tomēr tas ir pienākums, um, kas mums ir jāveic, lai sistēmas, uh, e, sistēma būtu efektīva Eiropas līmenī. Ir problēma ar resursiem, bet, nu, Tajā pašā laikā, ja mēs neieguldīsim šajā jomā pienācīgus resursus, tad uh, resursus atliks mazāk arī Eiropas uzņēmumiem. Viņi cietīs, uh, cietīs uh, Eiropas ekonomika, cietīs uh, nodokļu sistēmas e, Eiropas Savienībā, ja šis tirgus nebūs pietiekami uzraudzīts un krāpnieki uzvarēs. Tāda būs situācija. Ja mēs nepaturēsim prātā, cik lielu kaitējumu rada nelegālie viltotie un nedrošie produkti, kādā veidā tas ietekmē valstu finansējumu un budžetu. Ja nepaturēsim prātā, kā, kādu ietekmi uz tirgu atstāja ne, negodīga konkurence un nedroši produkti un neaizsargāti darba ņēmēji, neaizsargātas tiesības, nu, To nedrīkst pieļaut. Un ir vēl kāda lieta, kas jāpatur prātā. Ja mēs nepārtrauksim šo, um, šo nepārrausim šo ķēdi ne, ne, negodīgiem tirgotājiem, tad mums neizdosies. Ja viņi turpinās izmantot robus uh, vai vietas uh, preču ievešanai, kur kontroļu līmenis ir zemāks un produkti jebkurā gadījumā nonāks Eiropas Savienībā, uh, tas ļoti lielā mērā kropļos konkurence, un tādēļ mums ir nepieciešama Eiropas sistēma, tādēļ nepieciešama spēcīga Eiropas uzraudzības sistēma gan iekšienē, gan ārienē. Un tas ir tas, ko mēģināsim arī paveikt. Darīsim visu, kas mūsu spēkos. Mēģināsim tādēļ izstrādāt spēcīgu priekšlikumu, stiprināt komisijas iespējas un būsim gatavi cīnīties ar uh, Uh, šiem negodīgajiem tirgotājiem uh, mūsu pašu nospraustajā kalendārā, konsultēsimies arī ar padomu, lai Eiropā nodrošinātu efektīvāku uzraudzības sistēmu. Paldies! Thank you very much! Paldies! Līdz ar to es gribētu noslēgt mūsu uzklausīšanu šodien, bet uh, no sākumā gan teikšu paldies visiem paneļrunātājiem. Liels jums paldies par jūsu dalību un uzstāšanos. Paldies arī Eiropas komisijai, ka piedalījāties. Un, protams, paldies arī referentiem. Paldies jums visiem! Yeah, that's how they start. Yeah. For five. Yeah. So um, it means that. Tas nozīmē, ka varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Apsvērsim grozījumus kiberdrošības aktam. Varbūt uzgaidīšu vienu minūti. Okay, we will. Uh, Labi. Start, uh, or continue better. Turpināsim sanāksmi. Kā jau es teicu, ap, izskatīsim grozījumus kiberdrošības aktam. Mūsu referents ir Nikola Dantī, bet pirms pievēršamies grozījumiem, sveicu mūsu vidū līdzreferentus no ekonomikas sociālo lietu komitejas Cola un Longo kungus, kas sagatavoja atzinumu par kiberdrošības aktu, tas tika pieņems 15. februārī. Mēs Eiropas parlamentā mēģinam strādāt pie tā, tikt pēc iespējas vairāk ņemts vērā pilsoniskās sabiedrības viedoklis, un tādēļ došu vārdu mūsu viesiem pirmajiem lūdzu. Eh, grazie, presi, grazie presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Interneta digitalizācija attīstās, bet uh, ir jāaizsargājas arī mums tajā pašā laikā. Šobrīd mēs uh, domājam par starptautisko sadarbību, noturību, un šodien uh, ir jārunā par noturību, iespēju, sistēmas iespējām uh, darboties arī uzbrukuma gadījumos. Un šeit ir jādomā par diviem uh, profiliem - kiberdrošības pārveida, certifikācijas schēmā, precēm pakalpojumiem. Uh, Enīsa uh, mandāts ir pozitīvi apstiprināms, tajā pašā laikā mēs aicinātu dalību valstis uh, veidot analogas sistēmas paralēli Enīzai, kas uh, šobrīd vēl nav paveikts. Turklāt uzskatām, ka Enīzai ir jā, jāpapildina arī dalību valstu iespējas aizsargāties attiecībā uz personu tiesībām un uh, Enisa ir jāveic ikgadējs pārskats, jākonsultējas ar dalību valstīm saistībā ar dalību valstu vajadzībām un kiber noziedzības jomā, tajos jautājumos, kas ir identificēti pielikumā. Un mēs atbalstām to, ka tiktu izveidots arī tīkls kiberdrošības jomā ar mērķi atbalstīt Eiropas digitālo suverenitāti. Uh, balstoties uz rūpnieciskās konkurētspējas pamata. Publiskām privātām partnerībām ir jā, jāies arī, jāiesaist arī Eiropas Savienības dalībvalsts. Mēs vēlamies nodrošināt vienotu Eiropas digitālo tirgu ar Eiropas uh, digitālās uh, kiberdrošības mehānismiem. Esošajā regulā nav uh, paredzēts izvērt, izvērtējums vai audita iespējas nacionālajām iestādēm. Mums šķiet, ka tas ir rops. Atbildība un sankcijas neatbilstība gadījumos būtu regulā jādefinē skaidri. Aplēses par uh, resursiem NISA mūsuprāt nav pietiekamas, un, ja domājam par divu, trīs gadu nākotni, tad uh, mums ir jābūt arī kiber uh, drošības schēmām, bankām, veselības aprūpas iestādēm un ļoti daudzās citās jomās. Un varu teikt, ka bez NISA mēs to nepaveiksim, bet nav skaidrs, vai tikai ar NISA vien arī mums izdosies to paveikt. Tādēļ mēs aicinātu iesaistīt visas. Uh, puses uh, Eiropas kontekstā banku iestādes, gaisa drošība iestādes un tā tālāk. Bez šo iestāžu pienesumu, mūsuprāt, mums neizdosies to paveikt. Vēl divas svarīgas lietas. Esam eh, ļoti tuvu jaunajam finanšu satvaram. Uh, un gribētu ieteikt, ka, manuprāt, mums būs nepieciešams papildus finansējums pētniecībai, attīstībai, lietu interneta kontekstā. Enisa tam vajadzētu piešķirt prioritātu lomu. Miss... Labi, un tagad pavisam īsi arī vārds Macolas kungam. Uh, Longo, sorry, sorry. Longo kungam atvainojos. Presidente. Paldies, priekšsādātāji. Es strādāju pie jautājuma patērētāja aizsardzības jomā. Un mums šķiet, ka vajadzētu risināt uh, jautājumu saistībā ar cilvēcisko faktoru, kas bieži vien uh, ir upuris uh, arī kiber uzbrukumu kontekstā. Kas tad izteikts mūsu atzinumā? Komisija nepietiekami ir ņēmusi vērā cilvēku humāno aspektu kā um, centrālo elementu digitālā progresa kontekstā Mēs uzstājam, ka ir nepieciešams veidot uh, kompetenču pamatu arī kiberkompetences drošības jomā un lielākā mērā uzmanību pievērst uh, sabiedrības un uzņēmumu informēšanai. Un, lai to paveiktu, ir jāveic īpašas investīcijas, ir jāapmāca augsta līmeņa um, tātad, uh, apmācības spēki, kas spētu šo uzdevumu paveikt. Un Tām būs nepieciešams piesaistīt arī reģionālās un nacionālās iestādes, uh, izmantojot kolektīvu pieeju. Uzskatām, ka aktīva iesaistot ENISA nacionālajā dialogā būtu jāveido arī um, apmācību kursi vidusskolās um, ar pietiekami augstu kvalifikāciju līmeni. Uh, ar nolūku pārvarēt šo digitālo robu, un tas ir īpaši svarīgs arī vīriešu sieviešu kontekstā. Un, lai labāk ļautu patērētājiem veikt pareizo izvēli attiecībā uz digitālajiem um, produktiem, no vienas puses nepieciešams augstāks sagatavotības līmenis, no otras puses aicināt certifikācijā iekļaut arī uh, Uh, marķējumu, kā tas uh, notiek daudz citu produktu jomā, nu, piemēram, enerģētikas jomā. Šā, tas noteikti samazinās izdevumus izņēmumiem, mazinās tirgus fragmentāciju, vienkāršos uh, patērētāju izpratni par kvalitāti un uh, tātad svarīgākajām iezīmēm. Un tādēļ mēs uzskatām, ka logo izstrāde, kas būtu atpazīstams un viegli uztverams, ļautu uh, labākā veidā patērētājiem izdarīt izvēli programmatūrai un uh, citiem produktiem. Ir jāstiprina informācijas līmenis uh, par drošiem produktiem um, internetā, un nobeigumā mēs aicinām zinot, ka nacionālā līmenī kompetences ir jāievēro šajā jomā. Tajā pašā laikā uzskatām, ka certifikācijas uh, programma, pie kā strādā komisija un ENISA, uh, tam būtu jāsasaucas ar uh, izglītības programmām un uh, tehnoloģiju apmācībām. Paldies! Nu, mums tāda itāļu sanāksme. Šodien mūsu referents ir Nikola Dantī un vārds viņam. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, iesim uz priekšu, neskatoties to, ka esam itāļi. Gribētu visiem kolēģiem atgādināt, ka jautājums par kiberdrošības aktu trešajā daļā, 54. pāntā, tas ir tātad dalītā kompetenci joma, un tādēļ ir svarīgi debatēt, jo īpaši par trešo dosē daļu, trešo akta regulas daļu, kur konkrēti tiek runāts par certifikāciju. 396 grozījumi iesniegti. Tas nozīmē, ka kolēģiem šis jautājums šķiet svarīgs, grozījumi ir daudz. Gribētu pateikties ēnu referentiem, sekretariātam, komisijai par mūsu kopīgi paveikto darbu. Vakardien uh, mums bija arī pirmā ēnu referentu sanāksme. Ir ļoti svarīgi katru dienu tikai atšķirt uh, avīžu pirmās lapas, lai skatītos, kas notiek pasaulē, un uh, redzam, ka arī sabiedrība tiek kļūt, kļūst informētāk par attiecībā uz kiberdrošību. Gadu pēc NIS direktīvas apstiprināšanas, nu, dažu mēnešu laikā tagad mums būs iespēja vēlreiz stiprināt uh, Eiropas līmenī kiberdrošību un iznot to koordinētākā veidā. Vakardien notika diskusijas kopā ar citu grupu referentiem, mums izdevās spērt solis priekš pareizajā virzienā ar mērķi uh, ITRE komitejā nodot uh, ambiciozu, vērtīgu, skaidru priekšlikumu. Paldies ānu referentiem no visām grupām, kas uh, izrādīja ļoti konstruktīvu pieeju. Esam sekojošos jautājumus skatījuši vispārējā pieeja certifikācijai, brīvprātīga vai obligāta, attiecības starp nacionālajām Eiropas schēmām, um, definīcijas, jaunā paneiropas uh, certifikācijas sistēma un uh, certifikācijas sistēmas svarīgākie elementi, kas attiec uz struktūru un pārvaldību definīcijās pie jaunās uh, certifikācijas schēmas attiecībā uz precēm un pakalpojumiem. Tur uh, vēlamies uh, nodrošināt vienotu pieeju, gribam pārliecināties, ka gan priekšlikuma fāze, gan arī jaunās sistēmas izstrādes fāzē uh, tiks aizvien lielākā mērā iesaistīti dažādi interešu jomu pārstāvju, īpaši domājot par standartizācijas iestādēm Eiropas līmenī, kā arī MBU pārstāvjiem. Un turklāt mans priekšlikums veidot uh, darba programmu NISA ietvaros ar mērķi konkretizēt, kāda veida kopīgi pasākumi ir jāpieņem Eiropas līmenī certifikācijas sistēmas kontekstā. Uh, būtu izveidot prioritāru produktu un pakalpojumu sarakstu IKT jomā, attiecībā uz kuriem būtu nepieciešama Eiropas certifikācijas sistēma kiberdrošības kontekstā. Kā jau vakardien tika norādīts uh, ēnu referents sanāksmē, es uzskatu, ka produktu un pakalpojumu certifikātam uh, balstoties uz zema riska līmeņa, būtu jābalstās uz šāda paš pasludināts informācijas vai nu, nu tātad preces vai pakalpojums sniedzēja, kā tas notiek jau jaunajā likumdošanas satverā. Tomēr, manuprāt, būtu vērts uh, precizēt, ka esam atvērti attiecībā šādu iespēju tikai gadījumos, kad ir arī uh, garantijas par pilnīgu, efektīvu šo certifikātu uzraudzību vai nu nacionālā līmenī, vai Eiropas līmenī veiktu kontroli rezultātā. Esmu pārliecināts, ka beig beigās būs efektīva certifikāta uzraudzība arī a, attiecībā uz tiem, ko, ar ko nāks klajā trešās puses. Mums jāizvairās no tādas situācijas, ko esam jau pieredzējuši certifikācijas jomā citās tirgus nozarēs, citos vienotā tirgus nozarēs. Un šeit varu kā piemērus minēt uh, auto transporta līdzekļu nozari. Pieeja, ko izvēlējusies komisija, ir būtiski svarīga, lai nodrošinātu vienotu uh, certifikācijas sistēmas piemērošana Eiropas līmenī. No otras puses esmu pārliecināts, ka šāda sistēma, lai tā labi darbotos, tai būs jābūt elastīgākai un jāpieloga, jāpielāgojamai uh, katra ražotāja un katra konkrētā produkta specifikai. Kopā ar līdz, uh, pārējiem ēnu referentiem esam uzskatījuši, ka būtu jāmaina certifikāta derīguma. Um, Tātad šis spēkā esamības periods, tam ir jābūt diferenciētam atkarībā no produkta, no jomas, no produkta funkcijām, nevis šādu maksimālo termiņu, kā tas šobrīd ir paredzēts Eiropas komisijas piedāvātajā priekšlikumā. Politiskajām grupām bija arī jomas, kur viedokļi atšķīrās, arī svarīgos jautājumos obligātie certifikāti būtiski cent, centrālām infrastruktūras jomām, kā tas šobrīd priekšlikumā. Bet, nu, noteikti tam pievērsīsim uzmanību nākotnē. ETP bija priekšlikums. Un nākamajā ēnu referentu sanāksmē, kas ir plānots 15. datumā, uh, pēcpusdienā Strasbūrā. Ceram, ka mums izdosies nonākt līdz uh, um, priekšlikumam, gala priekšlikumam attiecībā uz bāzes pantiem, un tad noteikti tas tiks virzīts priekš. Paldies, priekšsēdētāji. Thank you very much. Paldies. Un tagad ETP vārdā Maculas kunga, bet šeit, ka Andrēs Švāps izteiksies viņas vietā. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par doto vārdu. Runāšu Robertas Macola vārdā šodien nevarēja pievienoties mums dēļ citiem pienākumiem. Bet kā bijušais referents par NS direktīvu, es pats savā vārdā varu pateikt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs pavirzītos uz priekšu ar kiberdrošības instrumentu standartizāciju bez noteikumiem, standartiem un certifikātiem. Uh, viss šis darbs, ko paveicām NS direktīvas eh, gadījumā, būs veltīgs. Robertas vārdā gribu teikt paldies referentam, arī ēnu referentiem par paveikto darbu. Roberta uzskata, ka daudzas politiskās grupas ir iesniegušas ļoti svarīgus grozījumus. Robertā ir prieks redzēt, ka viņas iesniegtie grozījumi par atbilstības pašdeklarāciju un pašizvērtējumu, ka tie ir ņemti vērā kompromisos. Bet dažos gadījumos grozījumi netika ņemti vērā, piemēram, 366. grozījums. ETP grupa grib nodrošināt, lai paša deklarācija un paša novērtējums tiktu visaturoši atspoguļoti regulas gala variantā. Uh, nacionālās kiberdrošības certifikācijas schēmas un Eiropas schēmas. To uh, sakarā mums vajadzēs apspriest grozījumus, lai nodrošinātu to, ka nedarbosies paralēlas schēmas un ka Eiropas schēmas gala beigās tiks pieņemts un tiks pielāgo, būs pielāgojums visā Eiropā. Uh, Ir jānodrošina arī lielāka interesēto pušu iesaiste, nekā tas ir paredzēts komisijas sākotnējā priekšlikumā. ETP ir nobežījusies par to, ka varētu tik mākslīgā veidā uh, palielināt ieinteresēto pušu dalību. Mūsuprāt, līdz šim uh, viņu iesaiste caur ENISA uh, notiek atbilstīgā veidā Citādāk regula varētu kļūt pārāk birokrātiska. Un visbeidzot, Roberta Mecāla, mūsu ēna referente, priecāsies turpināt uh, diskusijas par uh, šī pārbaudas saraksta uh, priekšlikumu 44. pāntā. Mm, tas ir pieminēts vairākos ETP iesniegtajos grozījumus. Mūsuprāt, uh, tas uzlabošos apliecināšanas līmenis 48. partā, kas ir jāgroza, lai stiprinātu uz risku balstīto pieeju. Roberta turpinās priecāties diskusijas, turpināt diskusijas gan tehniskajās sanāksmēs, gan ēnu referentu sanāksmēs. Paldies! Paldies! Tagad es izteikšos, esmu ēnu referente EKR grupai, runāšu Nīderlandiešu valodā. Pirmkārt, liels paldies referentam par paveikto darbu. Esmu iesniegusi 22 grozījumus. Ir vairākas lietas, ko es neskatīju, nec komisijas priekšlikumā, nec arī priekšlikuma projektā, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgas. Piemēram, produktu dzīves cikls. Te es atsaucos savu trešo grozījumu. Manuprāt, kiberdrošība ir elements, kas jāņem vērā visos jauna produkta izstrādes posmos. Ja tiek veikta izpēte un izstrāde, tad šajā posmā a, kiberdrošībai ir jābūt galvenajam apsvērumam. Tikai tādā veidā mēs varēsim izvairīties no situācijām, a, kad ir atstāti kādi vājie posmi, kas atklājas brīdī, kad produkts jau ir nonācis tirgu, un tam var tālāk būt negatīva ietekma uz patērētājiem. Vēl kāda lieta, kas nav atspoguļota, ir šī uh, pašnovērtējuma iespēja. Manuprāt, ir ļoti svarīgi paredzēt šādu iespēju. Tas jau tiek darīts regulēto jautājumu uh, gadījumā, piemēram, runājot par produktu drošību. Un vēl pāris punkti, kur būtu nepieciešami tālāki precizējumi un kur būtu liekams lielāks uzsvars. Nepieciešami pēc starptautiskiem standartiem. Mums ir jāļauj ražotājiem izmantot eh, starptautisko tirgu pilnībā. Mēs gribam izvairīties no situācijām, kurās uh, Eiropas uzņēmumi nevarētu īstenot tirzniecību Eiropas ietvaros. Digi... Tātad te skaidri iezīmējas startautiskā dimensija. Startautiskie tā standarti drīzāk koncentrējas uz procesiem, nevis produktiem. Esmu iesniegusi arī atbilstošu grozījumu. Uh, Tekstā mēs runājam par informētības līmeņu palielināšanu, par uh, riskiem un apdraudējumu, bet, manuprāt, drīzāk ir tad jāpalielina šis informētības līmenis par dažādiem procesiem, kas var novest pie apdraudējumu. Esmu iesniegusi vairākus grozījumus par dzīves ciklu. Es uh, nerunāju par tādu vispārēju uh, Uh, derīguma termiņu, labāk to ir izvērtēt katrā individuālā gadījumā un pieņemt lēmumu, kāds maksimālais periods būtu vispiemērotākais, ņemot vērā katra gadījuma īpašās iezīmes. Tāpat arī ir jābūt iespējai uzlabot drošības līmeni ar atjauninājumiem, nepieprasot tam jaunu certifikātu. Redzu, ka referents ir mēģinājis uh, vairāk iesaistīt interesētās puses. Esmu iesniegusi arī papildu grozījumus vēl par to, lai nodrošinātu to, ka nozars pārstāvi un interesētās puses varētu tikt iesaistīt vissvarīgākajos posmos. Nozarei ir jābūt lielākām inicitīvas iespējām, viņiem ir jābūt vairāk iesaistītiem likumdošanas izstrādēm. Uh, Pirms komisija pieņem īstenošanas aktu, manuprāt, būtu tikai atbilstoši, ja komisija konsultētos ar nozares pārstāvjiem. Tā kā NISA nav standartizācijas iestāde, būtu liederīgi, ja Eiropas un starptautiskās standartizācijas struktūras, lai ar tām notiktu konsultācijas pirms jaunu standartu sagatavošanas. Esmu piedāvājis arī grozījumus uh, gadījumos, kur nepiekrītu komisijai un referentam. Pirmais ir par uh, likumdošanas brīvprātīgo tāpu. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs elements, jo tikai tā mēs varam iedrošināt uzņēmumus, uh, inovācijas, tajā pašā laikā izstrādājot drošas sistēmas. Uh, paredzētais elastīgums būs ļoti atkarīgs no nozares veida, no nozares izmēra. Un visbeidzot, man arī ir vēl jautājumi par dažiem no jautājumiem, kur, manuprāt, pieeja nav izvēlēta visveiksmīgāk. Tādēļ esmu iesūti, iesūtījis arī grozījumus, ka mums Eh, ir eh, regula, kas nosaka, kurš līmenis ir visatbilstošākais. Priecāšos turpināt sadarbību ar jums. Vakar mums notika ļoti laba ēnu referentu sanāksme, un priecāšos turpināt jums visiem sadarbību. Paldies! Un tagad es došu vārdu Ditai no Alde grupas. Paldies priekšsādātā, arī es gribu teikt paldies. Uh, Nikolam par viņa darbu, par komentāriem un arī par diskusijām, kas notikušas līdz šim, arī jā, par diskusiju vakardien. Es domāju, ka mēs visi piekrītam par to, kā vajadzētu strādāt tālāk. Manai grupai ir atsevišķi svarīgāki punkti, to esam atspoguļojuši grozījumos, šķiet, ka arī citas grupas var piekrist. Pirmkārt, mēs gribētu likt paredzēts veids, kā ražotāji varētu izsniegt pašdeklarāciju par IKT produktu atbilstību. Te gan ir dažas atšķirības ALDE grozījumos no citu grupu grozījumiem. Mēs uzskatām, ka šī pašdeklarācija ir jābalsta uz drošības funkcionalitāti vai tā saucamo bāzes apliecinājumu līmeni. Augstāka līmeņa ir paredzēti slēgtām, drošām vidēm un būtu nepareizi, ja uz, piemēram, sadals tīkliem tiktu attiecinātas šādas pašdeklarācijas prasības. Un pašdeklarāciju var veikt tikai tad, ja ir sniegta nepieciešamā certifikācija. Uzņēmumiem ir jāpierāda, ka viņiem ir, nepiecie, ka viņi spēj nodrošināt nepieciešamo drošības līmeni, pirms viņiem tiek piešķirts pašdeklarācijas tiesības. Mūsu grupa uzskata, ka tas nodrošinātu nepieciešamo kiberdrošības līmeni, tajā pašā laikā neparedzot īpašus testus katram produktam. Mēs uzskatām, ka to varētu labāk atspoguļot nākamajā kompromisa tekstā. Otrakārt, kiberdrošības certifikācija ir jābūt derīgai visā savienībā, tai tādēļ ir jābūt pārliecībai, ka visas iestādes izmanto tos pašus testēšanas standartus. Tādēļ esam ierosinājuši kolēģiālā pārskata mehānismu, lai to garantētu. Teksts ir balstīts uz šo kolģiālo pārskata mehānismu, kas ir pieminēta tipu apstiprinājuma regulā. Pirms dažām daļām tā tika apstiprināta, ceru, ka spēsim izmantot līdzīgi pie arī šeit. Uh, mēs esam iesnieguši grozījumus arī par ENISA mandātu, paredzot uh, vairāk pilnvaras, lai tā varētu palīdzēt dalību valstīm, piemēram, koordinēt uh, darbu, veicināt uh, apmācību, izglītību un citus jautājumus. Mēs nevaram paļauties tikai uz to, ka ražotāji mūs aizsargās. Katram ir jābūt proaktīvam, ir jābūt uh, uzmanīgiem izmantojot, uh, izmanto, izmantojot dažādus produktus uh, ikdienā. Uh, Eh, Priekšsādātā mūsu grupa ir iesniegusi ļoti daudzus grozījumus par svarīgiem jautājumiem, piemēram, interesētajām pusēm, savstarpēju atzīšanu, starptautiskiem standartiem. Es neatkārtošu to, ko es teicu jau arī iepriekšējās sanāksmēs. Priecāšos turpināt sadarbību pie šī faila. Paldies! Citi ēnu referenti nav ieradušies. Tagad došu vārdu Spanu kundzē no Eiropas komisijas. Vārds viņai. Jā. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un paldies par šo ļoti labo ziņojumu par kiberdrošību. Mēs ļoti augstu novērtējam arī konstruktīvos grozījumus, kas iesniegti ziņojumam, un mēs saprotam, ka tas stiprina ziņojuma skatījumu. Un tomēr saprotam, ka šajās diskusijās ir arī vairāk aktuāli punkti, piemēram, par šīs certifikācijas obligātumu vai nē. Par to joprojām top diskutēts. Priekšlikuma doma ir tāda, ka mēs dodamies uz priekšu soli pa solītim. Priekšlikumā dalību valsts valstis, eh, iedzīvotāji un uzņēmumi var izdarīt savas izvēles, un tomēr mēs vēlamies paredzēt arī pasākums specifiskiem algoritmiem, kuri būtu obligāti un tas attiektos arī uz certifikāciju, un tas ir priekšlikuma 47. pantā. Tātad, jā, mūsu doma bija tāda, ka mēs izveidojam ietvaru, kas būs certifikācijas eh, atskaites punkts kiberdrošības certifikācijai. Mums um, pateik priekšlikums, ka visas iesaistītās puses būs jāapklaušina, un certifikācijas schēmas eh, tiks eh, īstenots ar īstenošanas aktu. Tāpēc eh, iesaistītās puses ir jāapklaušana pirms dalību valstīs par to tiek diskutēts un arī sagatavošanas procesā. Līdz ar to iesaistītajām pusēm ir ļoti būtiska loma spēlējama. Un iesaistītās puses palīdzēs NISA, un mēs nevēlamies eh, radīt ļoti daudzus apklaušanāšanas fórumus etapos, ka tas vairs nav adekvāti. Un tomēr, kā tas notiks, to vēl redzēsim. Par eh, dalību valstu lomu runājot, dalību valstīm Eiropas kiberdrošības certifikācijas grupas ietvaros būs iespēja nākt klajā ar savām idejām, prioritātēm, certifikācijai. Un e, doma šobrīd ir e, strateģiskajā plānošanā paredzēt, arī strateģisko plānošanu paredzēt šīs grupas darbā. Un tas arī interesants skatējums, skatējums par uzraudzības mehānismu stiprināšanu un arī par e, pašsertificēšanos. Šā priekšlikuma ideja bija tāda, jā, mēs vēlamies iedibināt brīvprātīgu sistēmu, bet ja jau tiek izveidota Eiropas līmeņa sistēma, tad tā taps uzraudzība. Mēs vēlamies, lai uzraudzības obligātums šeit tiktu ierakstīts un um, saprotam, ka arī certifikācijas sistēma būs zināmā mērā obligāta. Vēl viens moments, ko vēlētos pieminēt, šis te obligātais Eiropas uzticēšanās marķējums. Tas parādās vairākos grozījumos. Mūsu priekšlikumā mēs vēlamies paredzēt īpašu schēmu certifikācijas procesā šim marķējumam. Tātad, jā, schēmu var marķēt ar konkrētu etiķeti, bet eh, mēs tomēr Nesam ierosinājuši šādu Eiropas marķējumu ieviešanu divu iemeslu dēļ. Vispirms, kā tad izveidot to visai Eiropai, un eh, otrām kārtām visiem pakalpojumiem, kas šajā priekšlikumā ir paredzēti, iespējams, ka tas nebūtu adekvāti un, piemēram, rūpnieciski ražotajiem izstrādājumiem tas varbūt nebūs tik izsmeļots. Tāpēc mēs vēlējāmies radīt vairāk ietvaru nekā tādu horizontālu principu. Tas pats attiecas arī uz principu par ātrās reaģēšanas sistēmu Bet eh, Venēcijas grupā mēs vēlamies izveidot tādu informācijas sistēmu, kas eh, Enisa ietvaros informētu iedzīvotājus par eh, varbūt kādiem konkrētiem pārkāpumiem, un tas regulāri paredzēts. Līdz ar to šīs idejas aizdīgi jau ir. Paldies par jūsu ātro darbu, un uh, 27. 27. Eh, kad tas tiks diskutēts Strasbūrā, mēs arī tur būsim. Un tagad dodu vārdu noslēgumu vārdiem. Paldies, priekšsādātāji. Gribētu runāt par daudziem jautājumiem, kas uh, izskanēja, bet sākumā gribētu pateikties visiem par pienesumu komisijai, ēnu referentiem. Un divas lietas tikai teikšu. Pirmkārt, obligāts vai fakultatīvs pasākums. Vairāku grozījumu un politisko grupu priekšlikums bija paredzēt obligāti to ieviest tikai attiecībā uz tiem, kas tiek uzskatīti par strateģiskiem pakalpojumiem ENIS direkti, direktīvas ietvaros, nevis attiecībā uz visiem pakalpojumiem un precēm. Šis fakultatīvitātes elements attiektos uz lielo vairumu preču un pakalpojumu. kas ietverta šajā direktīvā. Un otra lieta marķējums, ko esam piedāvājuši, kas ir viens no diskusijas elementiem, jāsaka, mums bija vakardien ļoti pozitīva viedokļu apmaiņa, bet, nu, kā jau viedokļu apmaiņā, viedokļi atšķiras. Man šķiet, ka nebūs gan sarežģīti mums atrast tur kopsaucējus. Es domāju, ka neviens no mums nedomātu, ka ir svarīgi. Es nedomāju, ka ir tā, ka ir kāds, kurš neuzskata kiberdrošību un patērētāju un iestāžu aizsardzību par svarīgu elementu. Tad es domāju, ka šajā jautājumā mums noteikti izdosies rast kopsaucēju vienošanos. Par obligāto marķējumu arī šeit, kā jau komisija minēja, te mēs uh, nerunājam par rūpnieciska rakstura produktiem, bet uh, tiem, kas ir paredzēti gala lietotājiem, gala patērētājiem. Citus komentārus noteikti vēlāk paudīsim. Ir daudz lietas, kas izskanēja, kas, manuprāt, jau parādās grozījuma priekšlikumos. Turpmāko nedēļu laikā ļoti aktīvi strādāsim, lai nodrošinātu, ka beigu beigās teksts ir pēc iespējas plašs un gūst pēc iespējas plašāku atbalstu. Paldies! Thank you very much! Paldies! Paldies Dante kungam! Komitejā balsojums ir paredzēts maija plenārsēdē. Un tagad eh, pasludinu mūsu pēcpusdienas sēdi par slēgtu. Komitejas slēdi ir, sēdi ir beigusies. Paldies visiem, kur tajā piedalījās. Paldies arī tulkiem. Un tagad uh, došu vadības grožas manai kolēģei Annai Marijai, un, kura vadīs koordinatoru sanāksmi. Paldies!